šo programmu, tad izdalīsim vēlāk arī citiem. Tālāk, ceturtajā punktā mēs uzskaitījām veselu rindu petīciju. Kolēģi gan apšaubīja to, vai šie lūgumraksti ir uh, pieņemami. Koordinātori ļoti plaši diskutēja par pirmo punktu, kā rezultātā vairs neatlika laika runāt par pārējiem lūgumrakstiem, un tika nolēmts pārcelt diskusijas eh, arī par piekto punktu uz nākamo koordinātoru sanāksmi. Tautas partijas eh, grupas priekšlikumi tika izplatīti, bet koordinātori nolēma par tiem spriest nākamreiz. Sākotnējais darba kārtības uzmetums visiem jau ir izdalīts. Tomēr neti, par to vēl netika panākta konkrēta vienošanās, jo koordinatori gribēja 48 stundu laikā iesniegt savu rakstisko piekrišanu. Un pēdējais punkts par eh, tādiem apšaubāmiem iesniegumiem. Eh, to koordinātori apstiprināja. tā kā mēs to tādā veidā, kā mēs to izdalījām kolēģiem jūlijā. Tas bija viss par koordinātoru sanāksmi. Man ir jautājums par slānekļa glāzi un uzklausīšanu. Es gribēju jautāt par ekspertiem. Vai šie papildus eksperti varēs runāt ekspertu paneļa gaitā vai debašu laikā. Zem citiem jautājumiem. Tātad, kurā brīdī viņi varēs izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Tātad doma bija neiekļaut viņus runātāju sarakstā, bet vienkārši tādēļ, ka mēs nevaram šodien grozīt programmu, jums ir ierobežots laiks. Doma bija uzaicināt viņus piedalīties paneļa diskusijā un darīt to pirms debatēm. Oken. Just two small things. Uh... Alkens kundze. Es piekrītu programmai par mūsu uzklausīšanu, bet Gribēju norādīt, ka vidas komitejā ir tik daudz ekspertu paneļu, bet mums ir lūgumraksti, ko skatām, un ir lūgumrakstu autori. Līdz ar to varbūt mēs nevaram pilnībā sekot vidus komitejas modelim. Tālāk par braucienu uz Neapoli, uz Itāliju. Es gribēju norādīt, ka programma vēl nav apstiprināta, jo mēs nezinājām, ka kā eh, vilcieni uz Neapoli iet ļoti neregulāri un ir mainīts vilcienu kustības grafiks, kas apgrūtina nokļūšanu Neapolē. Es tikai gribēju vērst jūsu uzmanību uz to. Paldies! Yes, I see that coordinate. Es jau teicu, ka priekšsādātāji, ka koordinātori nepieņēma galīgo lēmumu nevienā no jautājumiem, izņemot to, ka tikai mēs vērsīsimies pie juridiskā dienesta. Paldies! Uh, I'm sorry, but uh, I, uh, I can't uh, agree with, uh, with, uh, with this. Es nevaru piekrist šai situācijai, kas izveidojusies, jo šķiet, ka šī, šī eksperti būs ļoti vienpusēji pārstāvēt. Tas nozīmē, ka debatas varētu būt neobjektīvas, tādēļ es nu, aicinu nodrošināt iespēju papildus prezentācijai, vismaz uz desmit minūtēm, eh, piesaistot arī citus ekspertus, kuriem ir atšķirīgs viedoklis. Relīkungs, vai jūs vēlties ierosināt vienu vēl papildus ekspertu iekļaut diskusiju panelī? Labi, es domāju, ka mēs varētu ierosināt komiteju par to lēmt. Šis jautājums ir jāiesniedz oficiāli sekretariātam, tad es nelēdzu liels problēmas. Un priekšsētāji vecātā, tad jūs domājat, ka mums būs laika uzaicināt šādu personu? Alkens kundze. Jūs, kolēģi, teicāt, ka pārējie ir neobjektīvi un jūs esat objektīvs. Nu, tas ir laikam atkarīgs no tā, no kuras skatu punktu mēs raugamies. Un domāju, ka mums ir atšķirīgs domas par to, ko mēs uzskatām par objektīvu un ko citi uzskata par objektīvu lietu. Uh, quindi, aspettiamo la proposta del collega Valese. Labi, tad mēs gaidīsim uh, Palesa kunga priekšlikumu attiecībā uz papildus ekspertu. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā. Tas ir 14. punkts, un te mums ir trīs lūguma raksti. Visi trīs lūguma raksti attiecas uz Eiropas Savienības likumdošanas pārkāpumu par kavētiem maksājumiem. Tie ir lūguma raksti, ko iesniegušas privātpersonas par rīcību pret veselības aprūpas pakalpojumu sniedzējiem Itālijā. Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvē Rabionai Lafonso kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad lūgumrakstu autori ir tikuši informēti, ka mēs veicām lietas eh, izvērtēšanu no juridiskā viedokļa. Un savos secinājumos mēs norādām, ka 2003. gada direktīva par eh, tirgus darbībām 5. pāntā nosaka, ka Dalībvalstīm ir 90 dienu laikā jānodrošina garantija pēc kreditoru pieprasījumu par kavētiem maksājumiem. Komisija ir centusies Eiropas kopienu tiesā aizstāvēt ļoti līdzīgu gadījumu, bet tiesas nolēmums bija pret mums. tas uh, attiecās uz uh, eh, alles Asando medikāle. Un uh, Romas tiesa norādīja, ka uz noteiktu laika periodu varētu noteikt procesa apturēšanu. Komisija teica, ka uh, Itālijas likumdošana ir jāizvērtē kontekstā ar kopienas direktīvu. Līdz ar to eh, šo apturēšanu vajadzētu, no, apturēšanas termiņu vajadzētu noteikt pirms slēgšanas termiņa. Kamēr Eiropas kopiena teica, Eiropas kopiena tiesa norādīja, ka šīs normas piemērošana neietekmētu laika termiņu, un Eiropas kopienu tiesa norādīja, ka direktīva nosaka tikai saskaņot laika periodu lūgumrakstiem, kamēr pašu procedūru un kārtību nosaka nacionālā likumdošana. Paturot prātā Eiropas kopienu tiesas nolēmumus un apzinoties, ka termiņa apturēšanas nosacījumi nav atrunāti esošajā direktīvā. Komisija secināja, un par to informēja arī lūgumraksta autoru, ka 11. pāns 68. regulā ir tāds, uz ko attiec, nacio, kas ir jāsalīdzina nacionāla likumdošana, nevis kopienas likumdošana. Un tādēļ mēs nevarējām uzsākt procesu pret Itālijas pakalpojumu sniedzējiem. Kas attiecās uz maksājumu periodu pagarināšanu, komisija informēja lūgumraksta autoru, ka tā pati direktīva neharmonizē maksājumu veikšanas periodu, bet līgumslēdzējas puses pašas var brīvi noteikt, kāds būs šis termiņš. Līdz ar to 2000. gada direktīva neliedz slēgt vienošanās par maksājumu veikšanu uh, līdz 60 dienu termiņam, ja tas ir atrunāts līgumā. To apstiprināja arī Eiropas kopienu tiesa savā nolēmumā 38006 lietā komisija pret Spāniju. Tajā pat laikā direktīva tiktu piemērota tad, ja līgumā atrunātais termiņš netiek ievērots, tad attiecīgi kreditoram ir tiesības pieprasīt nodrošinājumu. Komisija norādīja, ka par spīti direktīvas esamībai ir nopietna problēma ar maksājumiem, kas ietekmē arī uzņēmējus, un šo iemeslu dēļ komisija 2011. gada beigās pieņēma jaunu direktīvas tekstu, kas eh, paredz stingrākus noteikumus par uh, maksājumu kavēšanas novēršanu komercdarījumos. Un šī direktīva jātransponē dalību valsts tiesību aktos nevēlāk kā līdz 2013. gada 16. mārtām. Šī direktīva harmonizēs maksājumu termiņus, lai Uh, valstu iestādes norēķinātos par pakalpojumiem 30 dienu laikā. Mēs ļoti ceram, ka šī jaunā norma direktīvā palīdzēs uh, uzņēmumiem noregulēt uh, jautājumu ar naudas plūsmu Kā jau norādīju, dalībvalstīm būs divi gadi šīs direktīvas transponēšanai. Patreizējā ekonomiskajā situācijā ir nepieciešama steidzama pasākumi. Un šī iemesla dēļ komisija un komisijas vicepriekšsēdētājs Tajānī Kungs ir vērsies pie visu Eiropas Savienības dalībvalstu atbildīgajiem ministriem aicinot viņus pātrināt direktīvas transponēšanas procesu. Itālija ir informējusi komisiju par to, ka līdz novembra beigām attiecīgi tiks pieņemtas normas Itālijas nacionālajā likumdošanā. Noslēgumā gribu norādīt, ka mēs atrodamies pārējais fāzē. Visas dalība valsts transpon ir transponēšanas procesā, tās transponē savā likumdošanā jauno direktīvu, un, lai situāciju atvieglot, komisija ir izveidojusi ekspertu grupu, kas turpinās apspriest problemātiskos jautājumus transponēšanas procesā, un Nākamā šāda sanāksme ir paredzēta 20. oktobrī, kur piedalīsies eksperti un piedalīties tiek aicināts arī parlaments. Tālāk nākamajā fāzē komisija pārliecināsies, vai direktīva tikusi pareizi transponēta un ieviesta dalību valstīs. Paldies! Paldies komisijas pārstāvē par šo visaptverošo pārskatu. Vai kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad došu vārdu Jārkungam. Paldies! Komisijas informācija kopumā bija iepriecinoša. Agrāk mēs runājām vairāk par uh, morāli, uh, par to, ka, ja kaut ko pasūtat, tad arī saulēcīgi jāsamaksā, bet drīzāk tagad uh, dažas iestādes zina pasūtot, ka nevarēs samaksāt pēc tam, un um, no lauka situācija ir mainījusies. Vienkārši jāzina, ka nauda, kuras nav šodien, to naudu nedabūs arī rīt. Un man prieks, ka šai sakarā tagad ir um, tapusi kāda iniciatīva. Iestādēm taču mm, jābūt drīzāk eksemplārām, uh, un uh, par paraugu citiem cilvēkiem. Būtu labi šo iniciatīvu, šīs iniciatīvas stāšanos spēkā pātrināt, varētu pavērot situāciju pirmo 30, 60 um, dienu laikā tad un uh, tad paskatīties, vai situācija būs uzlabojusies. Un es teiktu, komisija varētu sagatavot eh, nelielu ziņojumu par īstenošanu. Ne tikai juridiski, bet vai, teiksim, arī uzņēmēji ir laimīgi. Zaudētāji šajā spēlē būs tie, kas gaidīs naudu. Neaizmirsīsim to. Eh, grazie all'onorevole Jār, credo che. Paldies, Jārkungs. nu, līdz ar to šīs, šos lūgumrakstus varētu slēgt un nosūtīt arī attiecīgu vēstuli lūgumraksta autoriem. Dzirdot šo apņemšanos, aicināt komisiju noteiktā laikā pārbaudīt, cik lielā mērā direktīvas tiek ieviestas. Nu, protams, skaidrs arī tas, ka krīzes laikā uh, kreditori, kuriem nav samaksāts, eh, nokļūst aizvien tādā sarežģītākā situācijā. Tāpēc mūsu komitejas uzdev, uzdevums ir komisijai lūgt izpētīt, cik lielā mērā direktīvas ir pārceltas un ieviestas konkrētajās dalību valstīs. Tagad nākošais jautājums darba kārtībā - 15. 15 abbiamo eh, una petizione, la 133-2012. Tātad šis ir saistīts ar eh, lūgumrakstu 133-212, ko iesniedz mūsu kolēģis Dāfa kungs Eiropas federālistu vārdā. Viņu atbalsta arī citi deputāti un visi kopā viņi lūdz darboties saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu 48. pantu otro punktu un ierosināt fiskālās savienības izveidi, jo šī, jo šī savienība ir ārkārtīgi nepieciešama un nevar kavēties ar tās izveidi. Tagad vārds Dafa kungam. Liels paldies jums! un ir liels prieks būt šajā komitejā kā lūgumraksta autoram. Šis ir tāds pilnīgi jauns precedents, jo deputāts ir iesniedzis lūgumrakstu, bet šeit es pārstāvu Eiropas federālistu kustības eh, dalībniekus. Un šis ir lielākais, lielākā federālistu kustība visā Eiropā kuru nodibināja 1947. gadā, un šī kļūst, kustība kļūst aizvien spēcīgāka. Mēs iesniedzām lūgumu rakstu februārī. Jo tad mums bija sūdzības, kas radās zināmas sarūktinājuma rezultātā, jo likās, ka ka Eiropas parlamentam nav nekādas teikšanas par uh, krīzi, kas piemeklējusi Eiropu. Mēs redzējām, ka ir tāda negribīga attieksme no parlamenta puses izrādīt konstitucionālu atbildību un mēģināt risināt krīzes radītās problēmas. Parlaments it kā negribēja izmantot visas iespējas un visus pieejamos instrumentus. Kopš tā laika gan ļoti daudz kas ir noticis. Piemēram, Van Rompuja kunga ziņojums ir nācis klajā par sadarbību ar Centrālo banku priekšsēdētājiem komisiju un citiem, lai piedāvātu fiskālās savienības izveidi, kā arī politiskās savienības padziļināšanu. Tomēr mūsu lūgumraksts joprojām ir aktuāls, jo fiskālā disciplīna, protams, ir nepieciešams solis, nepieciešams priekšnoteikums, tomēr fiskālai solidaritātei būtu jāiet roku rokā ar šo disciplīnu. Un šeit es runāju par valsts parāda zināmu kontroli. Uh, Un tas varētu būt zināmā mērā saistīts ar federālu ekonomisko pārvaldi. Un ir skaidrs, ka esošai situācija ir jāmainās. Parlamentam ir jauns, eh, jaunas pilnvaras, ko devis Lisabonas līgums, un tāpēc parlaments var inicijēt šāda veida darbu. Parlaments tādējādi var arī piedāvāt eh, konvencijas slēgšanu par šādu jautājumu. Pagājušajā nedēļā prezidents Barozo bija pirmais Eiropas komisijas prezidents, kas vispār pieminēja federācijas ideju. Viņš runāja par federālo ceļu un federālo virzību. Un tagad, manuprāt, tas ir parlamenta ziņā pieņemt šo virzības maiņu no komisijas puses vismaz atbalstot šādus paziņojumus un jāmēģina arī šo virzību novirzīt uz auglīgu un veiksmīgu procesu konstitucionālo izmaiņu pieņemšanai. Un nobeigumā es gribēju teikt, ka šis ir saistīts ar Eiropas federalizāciju. Un šeit es runāju lūgumraksta iesniedzēju vārdā. Es gribēju lūgt komitejai, lūgt AFCO komitejai sniegt savu atbildi pēc būtības, Uh, uz tiem jautājumiem, kas ir iekļauti šajā lūgumrakstā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, tagad Lainankungs. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, par ielogumu šajā komitejā, par laiku, ko jūs ieguldāt šajā lūgumrakstā no daudziem pilsoņiem, no daudzām Eiropas Savienības valstīm. Andrew Duffs jau savā ievadā izstāstīja. Mēs uh, abi divi papildus mandātam esam proeiropeiskās nevalstiskās organizācijas, pilsoņu organizācijas priekšsēdētāji, līdzpriekšsēdētāji un daudz pilsoņu šī brīža krīzes apstākļos ir norūpējušies par Eiropas projektu un ideju. daudz pilsoņu, kas netic, ka Eiropas Savienība varēs šo krīzi atrisināt. Viņi uzskata, ka viņu situācija pasliktināsies. Un uh, uh, viņi kļūst nacionālāki savā domāšanā. Viņi uzskata, ka viņa valsts visu izdarīs labāk nekā Eiropa. Uh, bet ir cilvēki, kas domā citādi un saskata tā visā ne tikai finanšu krīzi, bet arī politikas krīzi. Krīze, kurā trūkst kompetences un rīku, lai pārvarētu šo negatīvo tendenci Eiropā. Da praktiski šie pilsoņi uzskata, ka tas ir tāds uh, struktūras deficīts Eiropā un vēlas, lai uh, mēs šo struktūrālo deficītu likvidētu. Viņi sūdzas par to, ka nu jau piecus gadus lēmumus pieņem mazas grupiņas, nevis uh, vienbalsīgi, bet uh, aiz uh, slēgtām durvīm. Uh, vai pat bilaterāli, pat uh, telefoniskās sarunās. Un uh, šīs procedūras grauj demokrātiskumu, kas agrāk piemita nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentam. Parlamenti vairs nav spēlētāji, bet uh, var tikai pasīvi vērot, kas notiek. Daudzi parakstīja šo lūgumu rakstu. Daudz valstu pārstāvji, kā es teicu. Un iespējams, pilsoņu palāta uh, cer, ka šis parlaments aktīvi rīkosies, nepārstāvēs atsevišķu cilvēku intereses, bet Eiropas intereses kopumā nu, no mums sagaida iniciatīvu, lai organizētu plašas publiskas debates, uh, lai izveidotu platformu struktūrālām debatēm, lai runātu par vienoto Eiropu, lai diskusijas tiktu labi organizētas, struktūrētas, lai tās nebūtu tik haotiskas, ka pilsoņi nezina, kurā virzienā doties. Un um, tas pēc būtības ir logumraksta. Pamata aspekts logumrakstā parlaments tiek aicināts uzsākt iniciatīvu saskaņā ar uh, Lisabonas līguma noteikumiem sasaukt konventu. Un uh, mēs domājam, ka šāda konventa sasaukšana tad varētu iet roku rokā ar uh, noteikumu izstrādi par to, ar ko šim konventam būtu jānodarbojas. Un mēs, kā pilsoņu pārstāvji, varētu arī kļūt aktīvi un kaut ko ieguldīt šajā procesā, nevis stāvēt pie durvīm un vērot. Un kas mums tagad ir jādara, mums vajadzētu lūgt uh, konstitucionālo lietu komitejai uzņemties uh, konventa sasaukšanas iniciatīvu un piesaistīt pēc iespējas vairāk kolēģu. Anke. Liels paldies, saka priekšsēdētāja. Mums arī ir uh, Rolingeris Sonas kundze, kas arī ir parakstījusies, bet viņa nav lūgusi iespēju izteikties, bet nu tagad došu vārdu komisijai, kā jau tas ir pierasts, un pēc tam arī pārējie lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundze. Active, uh, Aktīvi strādājot krīzes gaitā un mēģinot risināt eh, krīzes problēmas, mēs esam izveidējuši tādu vispārēju pieeju, strādājot gan ar finanšu jautājumiem, ekonomikas jautājumiem un tā tālāk, izveidojot jaunus instrumentus, kas pirms tam neeksistēja, piemēram, EFSM, kas eh, tiek izmantots vietās, kur ir būtiskas ekonomiskas problēmas. Tomēr joprojām vēl daudz ir jādara, lai izveidotu jauno Eiropas Savienības arhitektūru. Un es varu tikai piekrist Lainena kungam, kad viņš teica, ka ir nepieciešams iekļaut šos te trūkstošos elementus, lai būve būtu pilnīga. Piemēram, šeit es runāju par banku savienību, bet arī par citiem uh, instrumentiem, kas uzlabotu likumdošanas politikas un arī politiku koordināciju. Prezidents Barozo pagājušajā nedēļā uzsvēra, ka mums ir nepieciešams jauns, spēcīgs lēmums, jauna vienošanās, un viņš nāca klajā ar jaunu plānu, par kuru tiks runāts rudenī, lai virzītos uz dziļu finansiālu ekonomisku savienību. Bet nu ir skaidrs, ka mēs nevaram visu panākt esošo līgumu ietvaros, un tāpēc būs iespējams nepieciešams šos līgumus mainīt. Viņš arī teica, ka viņš nāks klajā ar komisijas priekšlikumiem pirms nākošajām parlamenta vēlēšanām, un viņš skaidri norādīja, kā Dafkungs teica, uh, ka politiskais horizonts ir skaidrs un ka mums būs valstu federācija, tātad uz to mēs virzamies, piedāvājam jaunas iniciatīvas, lai to sasniegtu. Un tieši tāpēc komisijai ir liela interese par šo lūgumu rakstu par federālo savienību, jo vispārēja konverģence ir tas galamērķis. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad pārējām pie debatēm. Tagad Helmer kungs kā pirmais runās. Madam, Madam Chairman, thank you. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies. Varbūt diezgan pārsteidzoši, bet mēs šeit varam vienoties un piekrist. Es piekrītu Dāfa kungam, ka šis ir bezprecedenta gadījums, gan uh, deputāts iesniedz lūgumrakstu, un es piekrītu arī Lainena kungam, ka pilsoņi ir patiešām uztraukušies par to, kas notiek Eiropas Savienībā un ka Savienība nerisina krīzes problēmas. Piekrītu arī Lainena kungam tajā, ka mums ir politiska un ekonomiska krīze, bet viņš diemžēl nepamanīja, ka mums arī ir monetārā krīze. Un ka eiro nav nekāds pacients, bet tā ir pati slimība, kas rada valstu bankrotu. Bet tomēr jāsaka, ka pirms šīs sanāksmes es runāju par šo jautājumu ar Čičistera kungu, kas diemžēl nevarēja ierasties. Bet viņš ir mūsu grupas koordinators, un viņš man pilnībā piekrīt par šo lūgumrakstu. Nu tā tad. Skaidrs ir tas, ka šī komiteja eksistē, cik man tas ir nu, izprotams, lai palīdzētu tiem Eiropas pilsoņiem, kam liekas, ka viņu gadījumā Eiropas tiesības ir pārkāptas un jāiesaista parlaments. Bet deputātiem ir arī citas iespējas. Uh, Protams, ka viņi var uh, sasaukt konvencijas, konvencijas un tā tālāk, bet ja vien es neesmu pilnībā pārpratis to, kā darbojas šis parlaments, manuprāt, tas ir jādara caur politiskām grupām, pie kurām deputāti piedar caur priekšsēdētāju konferenci un tā tālāk. Un man liekas, ka šī komiteja pilnībā tiek ļaunprātīgi izmantota, lai iesniegtu kaut kādus šādus jautājumus. Un tāpēc es gribētu piedāvāt, ja šis būs tāds jauns precedents, tad mums ir vairāk kā 750 deputātu, kam ir savi iemīļotie jautājumi, un viņi visi var šeit iesniegt kaut ko līdzīgu. Piemēram, es pats ļoti labprāt iesniegtu lūgumu rakstu par debatēm par atjaunojumiem enerģijas resursiem, jo ir aizvien vairāk pierādījumu tam, ka mūsu esis, esošās šādas enerģijas avotu sistēmas pilnīgi neko nedod. Varbūt arī tas ir jautājums, par ko parlamentam būtu jārunā. Ja man to atļaus, es jau uzreiz esmu gatavs sākt rakstīt šādu lūgumu rakstu, un arī citiem deputātiem noteikti būs kaut kas sakāms, bet tas pilnībā iznīcinās šo komiteju. Ar prieku redzu, ka kolēģis Čičesters arī ir ieradies, un viņš arī pats tad varēs savā vārdā izteikties. Priekšsēdētājs kundze, es vispār nesaprotu, kā vispār pieļāva šī lūgumraksta izskatīšanu. Jūs jau gan to skaidrojāt, bet jāsaka, ka tādējā tiek pilnībā mainīts šīs komitejas darbs un pilnībā traucēta mūsu darbība. Es nedomāju, ka lūgumraksti no deputātiem var tikt pieņemti un par tiem var debatēt šajā komitejā. Paldies! Priekšsēdētājiem, paldies, Helmerkungs! Mani pārņem šausmas dzirdot šādus vārdus, bet jāsaka, ka šis nav pirmais šāds gadījums. Un, diemžēl, nav tā, ka Lēnenkungs un Dafakungs ir tie jauna precedenta aizsācēji, jo ir arī iepriekš deputāti iesnieguši lūgumrakstu šajā komitejā. man ir jāsaka, ka šīs komitejas reglaments nav tāds ļoti ierobežojošs, jo pirmā noteikuma, pirmais punkts saka, ka jebkurš pilsonis, juridiska vai fiziska persona var iesniegt lūgumrakstu, ja vien šis lūgumraksts attiecas uz Eiropas Savienības kompetences jautājumiem. un nekur nav teikts par tādiem gadījumiem, kā jūs pieminējāt. Nu, līdz ar to varu teikt, ka ar prieku gaidīšu arī lūgumrakstus no citiem deputātiem. Aukenas kundze runās dāniski, viņa saka. Pirmkārt, paldies Dafa kungam un Lainen kungam jo tā ir zīme, ka mums ir jāmēģina iesaistīt arī parlaments. Jo mums ir tāda situācija, ka parlaments stāv maliņā un viss notiek valdību līmenī, ja vien vispār kaut kas notiek. Jā, mums ir tāda situācija, ka ir zināmi draudi, bet es gan nedomāju, ka drauds šeit ir lūgumraksts no deputāta. Uh, Dažiem draudz liekas, ka ir pārāk liels federālisms, savukārt eh, citi uzskata, ka savienības izjukšanas iespēja ir liels draudz. Nu, par to konvenciju, par konventu. Tādējādi mēs ļoti labi redzētu, ar kādiem riskiem Eiropas Savienība saskarās. jo pašlaik mums ir nevis kopēja savienība, bet starpvaldību savienība. Un tādējādi mēs varētu nodrošināt, ka kopienas stratēģija ir tā vadošā stratēģija, nevis valdības stāv aiz visiem lēmumiem. Un mēs kā parlaments varētu pilnvērtīgi piedalīties šajā darbā, kas būtu ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpēc, manuprāt, šī ir ļoti laba doma. Uh, Un mums ir arī rekomendācijas šajā sakarā. Un mēs varam parādīt, ka arī parlaments šeit var kaut ko darīt, un tāpēc es atbalstu šo lūgumu rakstu. Manuprāt, tas ir ļoti labs, jo nav jau runa tikai par ekonomiskām lietām, bet arī par citiem jautājumiem. Mums ir jāskatās uz sistēmu kopumā. Mums ir jāskatās, kā demokrātija šeit darbojas jo ir tādas sajūta, ka varbūt pilsoņiem nav tik liela ietekme tajā, kas notiek Eiropas Savienībā, ka visu dara tikai valdības un izlem tikai valdības, un šādi mēs parādītu, ka tā tas nav. Un nobeigumā iespējams, ka mums būs lieliski iespēja padarīt procesu vieglāku. Nu, iespējams, ka attiecībā uz Strasbūru mēs zaudēsim tiesas prāvā. Nu, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams 12 nedēļas Strasbūrā, iespējams arī augustā. Tā, lai pilnībā izpildītu līgumu. Un iespējams, ka mums tad nebūs komitejas sēdes vai kā savādāk. Bet, ja mums būs darbs pie jauna līguma, tad mēs varētu koncentrēties uz savu darbu šeit. Un, manuprāt, tā ir ļoti laba ideja izmantot eh, šo lūgumu rakstu, lai nopietni skatītu šos jautājumus. Nu, tā bija tāda vēl viena ideja, ko es gribēju piedāvāt. Savā ziņā tāda kā reklāma, lai nodrošinātu tautas atbalstu. Lai varētu izveidot tādu stingrāku līgumu ar uh, lielāku demokrātija. Ždanoks kundze. Jā, paldies. Um, es atceros, uh, mūsu politiskā grupa diskutēja par ko tam līdzīgu, un es neatkārtošu, kā Aukins kundze tikko teica. Es vēlos par procesuālo pusi jums teikties. Varbūt Tomēr krīzes apstākļos mums jāizmanto visi līdzekļi, lai šo krīzi atrisinātu, pārvarētu. Paldies eh, Dafa kungam un Leinena kungam par eh, šo papildu mehānismu. Visi līdzekļi ir efektīvi, ja tas mums palīdzēs tikt uz priekšu. Un es nerunāju tikai par finanšu krīzes problemātiku, kas mums te jāatrisina. Šeit parlamentā mēs redzam, kā izpaužas konflikti starp uh, parlamentu padomu par uh, eiropeiskās pieejas uh, izvēli. Piemēram, jūlijā lēmums iesaldēt dažus Schengens failus, jo bija konflikts ar padomi, kas nevēlas uh, eiropeisku pieju Schengens mehānisma novērtēšanai un robežu kontrolas īstenošanai. Un te ir šī problēma. Ne visi ir par eiropeisku pieeju. Pēc stundas Liba komitejā man tiks izskatīts man ziņojums par um, jauno uh, funkciju pamatiesību aģentūru Eiropas Savienībām. Runa ir par um, komisijas priekšlikumu, ko atbalsta parlaments, lai uh, paplašinātu aģentūras šī brīža pilnvaras, bet šo priekšlikumu padome bloķē pagaidām. Tā kā um, atkal mēs redzam, ka padome nevēlas vairāk Eiropas. Tas ir tāds viens piemērs, es varētu vēl paturpināt, bet es to nedarīšu tagad. Katrā gadījumā tas pierāda, ka jūsu iniciatīvas visai apsveicama, un konvencija ir viena tāda ideja, ko mēs visnotaļ varam atbalstīt. Paldies! Paldies, Salavrakus kungs! Paldies priekšsēdētājiem! Hm. Man prieks par to, ka bija iespēja noklausīties Dafa kunga teikto. Viņš arī juridiski ļoti labi izklāstīja lietas būtību. Un viņš eh, parasti runā ar ļoti loģiski un skaidri. Man pašam kā juristam tas šķiet ļoti svarīgi. Eiropas Savienība, kā jūs zināt, ir balstīta uz krīzi Tā tika izveidota pēc uh, otrā pasaules kara, kad Vācija valdīja nabadzība, un tagad šīs nabadzības vairs nav. Par laimi gan Vācijai, gan Eiropas Savienībai vispār. Bet nu tagad um, laika gaitā mēs konstatējām, ka ir arī atkāpes, jo cilvēki ir aizmirsuši par Eiropas Savienības pirmsākumiem. Tad tika izveidotas vadības struktūras, kas tiešām nedarbojas Eiropas Savienības garā, un um, kuru darbības rezultāti ir pretēji tam, ko vēlamies Eiropā. Padomājiet par um, šo pēdējo krīzi. Tā noveda pie nabadzības visur Eiropas Savienībā, pat valstīs, kas uh, uzskatā, ka krīze tās uh, nav skārusi. Un tagad mēs runājam par budžeta disciplīnu. Budžeta disciplīna samazina IKP, un tas savukārt nozīmē mazāk darba vietu, nodarbinātības. Tas nozīmē sociālus nemierus, ko mēs arī novērojam daudzās valstīs. Tas noved pie ekstremisma, radikālām kustībām, Tas liek domāt par Veimaras republikas laikiem, un tas uh, mūs satrauc. Krīzes uh, laikā mēs varējām konstatēt, ka rīkojāmies ļoti lēni. Vajadzēja iet uz priekšu ātrāk, bet mēs to nevarējām. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nebija tā, par ko runāja Dafa kungs tagad. ASV pārvarēja krīzi. Viņi šo krīzi izraisīja, tad šī krīze uh, izplētās, bet uh, viņiem pašiem izdevās krīzi pie sevis apturēt ar budžeta disciplīnu, ar ātru rīcību. Viņi rūpējās par likviditāti savos tirgos, bet Eiropas Savienībā Mums nav likviditātes mūsu tirgiem. Tas noveda pie sociālām problēmām un situācija sāsinājusies. Mēs te sēžam tā kā šaujampuldera mucas, un um, es baidos par to, kas var notikt. Nu, Vācijā jau vispār visi uzskatā, ka Grieķijā neviens uh, nestrādā, visi slinki, Spānijā tāpat. Savukārt Grieķi uzskatā, ka Vācijā valda korupcija. Jo uh, korupcija nāk no uzņēmumiem, kuru galvenās mītnes ir Vācijā, kas ir arī darbojušies Grieķijā. Nu, to mēs zinām, tā tas arī bija. Un um, tāpēc es vēlos atbalstīt ziņojumu un lūgumrakstu. Un es pat teiktu, tas, kas man liek īpaši norūpēties, ir šī izolētība, Lielbritānijas izolētība no visa tā, kas notiek Eiropā. Varbūt Lielbritānijai vajadzētu arī kļūt aktīvākai. Un nu, ar to es arī vēlos uh, pabeigt man uzstāšanos. Paldies. Es atbalstu lūgumu rakstu vēlreiz. Paldies, Lavrakas kungam. Man tiešām prieks par šo diskusiju bet man tagad īsi jādodas prom, diemžēl. Un um, Paledelī kungs, viņš ir uh, vicepriekšstādātājs, un uh, viņš pārņems sanāksmes vadību īsi. Uh, es no savas puses uh, pateikšos kolēģiem, kas piedalījās diskusijām un kas uh, nodarbojās ar šo lūgumu rakstu. Neaizmirstiet, ka mēs esam pilsoņu pārstāvji šeit eh, parlamentā. Šī tēma mums ir ļoti svarīga. Mēs varētu iedomāties eh, publisku uzklausīšanu nākamajā gadā. Nākamajā gadā eh, mēs daudz runāsim par Eiropas pilsonību. Un iespējams ar AFCO komiteju varētu šādu uzklausīšanu organizēt ar visiem interesantiem Eiropā, kam ir sava nostāja, kam ir eh, definēta pozīcija, kurām mēs varētu ieklausīties. Tagad eh, palēdēlī kundze eh, turpinās vadīt sanāksmi, mm, lūdzu nākamais runātais. Mm, paldies priekšsēdētājs kundze, man tiešām liels prieks par lūgumu rakstu no godātiem kolēģiem Dafu kunga un Lēnina kunga. Es priecājos arī pilsoņu vārdā, mm, jo galu galā kolēģi arī ir pilsoņi un viņam ir tiesības. Es esmu no Rumānijas, esmu sociālists, esmu proeiropeiski noskaņots cilvēks un tāpat laikā eh, pagājušajā nedēļas noklausējos eh, ļoti kaismīgu Barosu kunga runu un um, Man interesē, kas sekos. Runa bija ļoti skaista, bet um, ja tai nav pamata, ja tai nesako darbība, tad tie paliek tukši vārdi. Nekas nemainās. Nedz Eiropā, nedz uh, pilsoņu rutīnā. Tā kā šis logumraksts ir uh, saulaicīgs, ir uh, ļoti racionāls un mums palīdz. Es to ļoti atbalstu. Tāpat laikā mums jādomā par šīs dienas realitāti. Eiropas Savienībai nepieciešami attiecīgi federāli instrumenti, lai pārvarētu krīzi un lai rūpētos par nākotni. Pilsoņi vēlas dzīvot labāk, vēlas mieru, vēlas vairāk demokrātijas no vienas puses. No otras puses, Eiropas Savienība vēlas kļūt par globālu spēlētāju. Tam ir nepieciešama federāla dimensija. Citādi tas nav iespējams. Un, uh, lūk, tā ir procesa sastāvdaļa, lai Eiropa galu galā kļūtu par federālu lielvaru pasaulē. Un to atzīst ne tikai kolēģi, bet arī zinātnieki, pētnieki, NVO, iestādes. Mums eh, jāpārvar tas, kas izraisa šo iekšējo krīzi. Mums jāpārvar konflikts starp nacionālo un federālo dimensiju. Šis konflikts eh, turpina pastāvēt un ļoti kaitē. Ļoti kaitē un atņem kapacitāti komisijai. Komisijā tādēļ nevar rīkoties. Komisija var tikai uzstāties ar runām, bet darbības trūkst. Un pēdējais šī lūguma raksta ietvaros katrs direktorāts, es eh, nesaukšu nevienu vārdā. Nevienu. Bet nu, tātad neviens direktorāts nevar aizstāt federatīvo sistēmu, kuras eh, ietvaros katra pilsoņa balsis atdzirdēs. Un jūsu iniciatīva iespējams dažiem liekas nedaudz naiva, nedaudz pārdroša, bet mums ir nepieciešama šī vīzija, skaidrība, apņemšanās, lai pilnveidotu šo savienību. Ja nē, tad mēs drīz sāksim runāt par Eiropas Savienības vēsturi. Es nevēlos runāt par pagātni, bet eh, drīzāk par nākotni. Jūsu logumraksts eh, ir ļoti svarīgs, nozīmīgs, būtisks ieguldījums šai procesā. Paldies! Paldies jums! Un tagad Jārkungs. Eh, paldies, es izteikšos īsi. Paldies par lūgumu rakstu deputāti taču arī ir cilvēki, un līdz ar to arī pilsoņi. Viņam arī ir tiesības iesniegt lūgumu rakstus. Protams, ja kāds baidās no inflācijas, mm, taču tas ir mūsu rokās. Skatieties, kā mēs pārvaldīsim šī, šos lūgumrakstus, un ja pēkšņi nonāk līdz masveida histērijai, tad, kā teiks, ir mūsu rokās to apturēt. Bet deputāti ir cilvēki un ir pilsoņi. Mēs nevaram nevienam aizliegt iesniegt lūgumu rakstu. Es arī varu uzrakstīt un sagatavot lūgumu rakstu, iedot to kaimiņam, un kaimiņš var to iesniegt šajā komitejā. Tā kā apturēt diez vai jums to izdotos. Cilvēkiem ir tiesības to darīt, tas ir būtiski. Mums uh, jāatceras, ka Eiropas Savienība nepiedara elitei, bet pilsoņiem. Un um, pagaidām, diemžēl, pilsoņi netiek iesaistīti politisko lēmumu pieņemšanā. Pilsoņiem daudz kas ir jāizskaidro, jāizskaidro arī tas, uh, ar ko nodarbojas tie politiķi tur, Briselē, Eiropa padomē un tā tālāk. Tā ka vīzijas ir nepieciešamas, bet nevajadzētu aizmirst ļoti konkrēti par pilsoņiem, jo citādi ģenerālis paliks galu galā bez armijas. Un um, šī ideja šai sakarā mani interesē, ideja par konventu. Labi, ka priekšsādātāji teica uh, par uh, uzklausīšanas iespējumu organizēšanu, lai uh, pastrādātu tālāk pie šīs idejas. Iespējams, konvents nav slikta doma, lai tuvinātu pilsoņus Eiropas idejai, jo Eiropas Savienība nepastāv mums, elitei, bet pastāv visiem pilsoņiem. un es atbalstu ideju piesaistīt pēc iespējas vairāk komiteju šai idejai, lai mums tā nepazustu. Ja mēs daudz runājam par finansēm, budžetu, konsolidāciju, deficītiem, bet šī ir tāda vienkārša doma, kas var tomēr praksē palīdzēt. Čičistera kungs uh, vēlējies izteikties, bet tagad viņš nav no zālē, tā kā Helmera kungs izteiksies. Paldies priekšsēdētāji, un es jau iepriekš atvainojos eh, kolēģiem, <clears throat> kas eh, atgriežas pavisam ātri. Kas attiecās uz eh, Dafo Lēnēm kungu teikto, ir viens aspekts, kurā es atbalstu viņa iniciatīvu. Tas ir Ja šī de, šīs debatas notiek un ja tās notiek 13. un 14. gadā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, es varu garantēt, un jūs, Dafkungs, to ļoti labi zinat, ka tas tikai vēl vairāk nostiprinātu apvienotās karalists vēlētāju pozīciju pret Eh, Eiropas Savienību. Un, ja es runāju savas partijas vārdā, tad tā būtu dāvana mūsu kampaņai. Paldies jums par to, Dafkungs. Ευχαριστώ κύριε Χέλμερ, θα το σκεφτούν. Paldies, Helmār kungam. Kolēģi par to parunās. Babīnskas kundze lūdzu. Jā, paldies. Es eh, runāju par divām lietām. Uh, Tātad, ko darīs tālāk Unija un ko mēs gribētu darīt. Un es šeit gribētu runāt par procedūras jautājumu, ko pieminēja mans kolēģis no EKR grupas. Tas ir, vai parlamenta deputāti eh, var eh, paši iesniegt lūgumrakstus un būt lūgumrakstu autori, un vai tādējādi Eh, netiek kaut kas pārkāpts. Patiesībā jau eh, tur nav nekādas starpības, vai mēs runājam ar cilvēkiem un palīdzam viņiem sagatavot lūgumu rakstus vai paši to darām. Tādēļ es nesaskatu šeit nekādu problēmu. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs šeit mūsu komitejā nerunājam par um, kādiem atsevišķiem reģioniem vai individuāliem cilvēkiem, bet runājam par vispārēju Eiropas Savienības problēmu un es jau arī sāku domāt par lūgumraksta iesniegšanu jautājumā par klimata uh, solidaritāti, jo, ja mūsu klimata mērķi ir tik ambiciozi, vai mēs nodrošinām solidaritāti ar tām valstīm, kas varbūt nespēja um, uh, eh, izskriet līdzi šiem dārgajiem, apjomīgajiem uh, pasākumiem. Un tāpat, ja runājam par fiskālajiem aspektiem, lai neiznāks tā, ka būs uh, Eiropas Savienība, kurā ir valstis, kas virzās uz priekšu um, divos vai pat trijos ātrum līmeņos. Mums ir jādomā par to, kādā virzienā mēs vēlamies iet, bet jāsaka, ka federālisms ir tūs manai sirdī. Paldies! Paldies! Lainen kungs lūdzu! Paldies eh, par eh, interesanto dzīvu diskusiju par šo tēmu. Helmāra kungam teikšu, šo lūgumu rakstu parakstīja desmit tūkstoši cilvēku. Un uh, Es, Dafa kungs un Polina Gezone, mēs esam šīs uh, organizācijas līdzpriekšsēdētāji. Es varētu sūtīt arī vietnieku manā vietā, bet tad viņam būtu jābrauc no atvaļinājuma Itālijā. Mm, tā kā, nu, tik tiešām mēs taču esam deputāti, bet mēs esam arī cilvēki un pilsoņi. Tā kā Jūs te runājat par lietām, kas tiešām pēc būtības nav nozīmīgas. Interesantāks ir um, šī lūguma raksta saturs pēc būtības. Kolēģi teica, Šī vismagākā krīze, ko Eiropas Savienība līdz šim piedzīvojusi, uh, neievēro pilsoņu tiesības, sociālās tiesības, uh, kas uh, ir noankurotas Lisabonas līgumā. Lisabonas līguma runa ir par pilnu nodarbinātību, un uh, mums šodien 15% jauniešu ir bez darba tā ir sociālo tiesību pārkāpšana, un tas pats notiek ar politiskiem tiesībām, un manuprāt, tas veido lūgumraksta kodolu. Pilsoņi ievēl deputātus parlamentā, parlaments nepiedalās um, svarīgo lēmumu pieņemšanā. To dara izpildvara, to dara valdības parlamentu vispār nepiesaista. Tas, tas ir politisko tiesību pārkāpums. Mums uh, tas būtu jāizskata. Šī krīze, kurai ir ieilgusi, Salavrākas kungs arī teica, krīze ilgst, un jo ilgāk tā turpinās, jo vairāk pilsoņu tiesību tiek uh, pārkāpts. Kādas vispār ir pilsoņu tiesības eh, finanšu krīzes vai eiro krīzes apstākļos? Te vajadzētu runāt par atbildēm, kas mums ir, par instrumentiem, eh, kas eh, mums ir mm, kolēģi. Es teiktu, palieciet šeit, mums jācīnās un mums jāpieņem pareizie lēmumi. Un paldies par uzklausīšanas ideju vēlreiz 2013. gadā, piemēram. Nu, arī kaut ko citu var iedomāties, lai piesaistītu cilvēkus uh, šai Eiropas idejai. Paldies, un tagad Dafkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, es arī nesagaidu, ka Britu nacionālās partijas pārstāvji pievienotos eh, visai Eiropas federālistu kustībai, nu kur. Bet es varu nosūtīt Helmer kungam detalizētu izklāstu par trīs organizāciju, kuras es pārstāvju eh, šo pārstāvniecisko kapacitāti. Tā ir Eiropas kustība, Eiropas federālistu uh, un čef um, apvienība. Un te ir vēl šo organizāciju pārstāvi, kas atbalsta arī mani šajā lūgumrakstā. Mēs domājām ilgi un gari, pirms nolēmām izmantot šo lūgumraksta iesniegšanas iespēju. Jo, protams, ir vēl daudz citas lietas, ko mēs varam darīt. Mēs varam rīkot uh, demonstrācijas, manifestus uh, parkos un ielās. Mēs uh, varam censties veidot Eiropas iniciatīvu, piemēram, bet Mēs izvēlējāmies šo ceļu, un man ir liels prieks, ka vairāk kolēģi šeit šajās diskusijās ir uzsvēruši to, cik steidzami mums ir jārīkojas šīs krīzes apstākļos, ņemot vērā uh, eventuālās politiskās konsekvences, kādas šī krīze varētu atstāt. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ja mēs e, cenšamies e, aptvērt šīs krīzes dziļumu un patiesumu, nevis tikai runājam par to tehniski un margināli. Es domāju, ka mums ir jārespektē fakts, ka valstu valdības ir nolēmušas darīt visu, lai atrisinātu krīzi. Tā ir politika, ko apstiprinājusi arī komisija. Varbūt nedaudz eh, negribīgi, bet tomēr arī komisija to ir oficiāli apstiprinājusi un tam ir piekritusi arī Eiropas centrālā banka. Šī lūguma raksta mērķis ir nodrošināt, lai arī Eiropas parlaments darītu visu, kas ir tā spēkos, lai atrastu izēju. Un es uzskatu, ka uzklausīšana 2013. gadā, ko varbūt mēs varētu organizēt kopā ar AFCO un EKON komitejām, būtu ļoti izcils veids, kā paplašināt šīs debatas. Un izvērtētu to, kas tiešām ir nepieciešams no pārvaldības un demokrātijas viedokļa, lai atrisinātu šo milzīgo problēmu, ar ko patreiz saskaramies. Mums vaicāja, kādus nākamos soļus mēs spērsim. Es domāju, ka uzklausīšana parlamentā ir ļoti uh, labs nākamais solis. Bet, ja runājam par Eiropas Savienības padomu, tad es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi, lai valstu un valdību vadītāji decembrī būtu gatavi izveidot konventu 2013. gada pavasarī pēc e vēlēšanām Eiropas parlamentā un jaunās komisijas izveidošanas 2014. gadā. Jo šāda konventa izveidošana nozīmētu arī jaunas dzīvības iepūšanu demokrātijā. Un es domāju, ka šādas, šāds konvents varētu izlēmīgāk rīkoties federālā mērķa īstenošanas virsienā. Un es ļoti ceru, ka nākamajā parlamentā mēs redzēsim arvien vairāk deputātus, kur ir pārliecināti par federālismu idejas um, virzīšanu Eiropas Savienības uh, nākotnēs. Un es ļoti ceru, ka arī apvienotā karaliste pievienosies šai vispārējai kustībai un domai. Paldies! Σου καταρχήν ότι λυπάμαι ιδιαίτερα ότι δεν ήμουν εδώ από την αρχή της. Jā, man jāsaka, ļoti žēl, ka nepiedalījos no paša sākuma šajā ļoti būtiskajā viedokļa apmaiņā. Sākumā vēlos pateikties kolēģiem par um, komentāriem Es teiktu, ka šādi mūsu komitejas loma tiek um, pat uzlabota. Es uzskatu, ka mūsu komitejai tas tiešām nekaitē. Es vēlos pateikties arī Eiropas pilsoņu vārdām, deputātiem par to, ka viņi turpina cīnīties arī krīzes apstākļos, un jūs jau zināt, kā šī krīze izskatās. Ļoti labi, ka ir šis lūgumraksts un ka tam ir šī politiskā dimensija. Mēs redzam arī pēc reakcijām, ka jūs sveicat šo lūgumrakstu. Nu, pat ja ir dažas eh, pietiekami rezervētas atturīgas reakcijas, es domāju, tieši Helmera kungu, bet um, es uzskatu, ka 2013. gadā tiešām vajadzētu sākt gatavot to, par ko runāja Dafa kungs. Iespējams, um, nākamajā parlamenta sasaukuma periodā var īstenot to, kas šeit ir ierosināts, bet mums jāsāk rīkoties jau tagad. Nu, paldies jums vēlreiz par to, ka apkopojāt šīs idejas, kas uh, tiešām politiski un uh, politiski arī ļoti būtiskas. Nākamais punkts ir uh, konkurences jautājums. Ar konkurences sasaistīts jautājums Maurus Brogio lūgumraksts. par um, pārkāpumiem, Eiropas Savienības likumdošanas pārkāpumiem. konkurences un investīciju jomā Bulgārijā. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie komitejas locekļi, es gribu pateikties par man doto iespēju Uh, runāt par šo jautājumu un centīšies izteikties kodolīgi. 2006. gadā uh, lielu Itālijas investoru grupa, un es viņus pārstāvu, cita starpā arī Finansiāla Internacionāle, kas uh, ir viens no lielākajiem investoriem arī Venēcijas lidostā un ir viena no um, līdzīpašniekiem arī Šārle Roā lidostai. Tātad eh, šis konsorcijs vēlējās iegādāties lielas zemes teritorijas no Bulgārijas valdības. Tad, kā es teicu, 2006. gadā Eh, šis konsorcijs ieguva savā eh, rīcībā eh, liels zemes teritorijas buristē. Zeme tika pārņemta no aizsardzības ministrijas, lai izveidotu jaunu modernu loģistikas centru. Uz aizsardzības ministrijas zemes, kā es teicu. 2008. gadā tika veiktas lielas investīcijas. Es atvainojos, e, Itālijas valdība un Bulgārijas valdība oficiāli e, iezīmēja šīs investīcijas. Un tas notika Bulgārijas un Itālijas e, premjeru tikšanās laikā. Kopš 2009. gada mēs esam strādājuši pie tā, lai iegūtu visas nepieciešamās atļaujas, kas attiecīgi ļautu mums uzsākt celtniecības darbs šajā svarīgajā uh, loģistikas uh, centrā. Mēs saņēmām uh, detali, zemes detalizēto plānojumu. Mm Mēs saņēmām arī būvatļaujas, bet tad, kad sākām darbus 2010. gada jūlijā, Sofijas valdība noteica ierobežojums attiecībā uz zemes izmantošanu, norādot uz faktu, ka kultūras ministrija esot norādījusi, ka šī ir īpašo kultūras interešu zeme jo zem kādreiz tikusi izmantota lidostas vajadzībām. Dažreiz, kad jūs dzirdat eh, joks vai pastāstiņus, eh, tad valdība būtu pārdevusi valsts centrālo laukumu, un tad uz centrā, šī centrālā laukuma neko tāpat nevar darīt. Mums teica, ka mums ir taisnība, bet Mums bija nepieciešams panākt vienošanos, lai rīkotos tālāk. Tādēļ mēs sākām sarunas ar Bulgārijas valdību. Doma bija tāda, ka apmaiņā pret mums nepieciešamo zemi, lai izbūvētu loģistikas centru, mēs saņemtu zemi citur kā kompensāciju, un tas garantētu mūsu tiesību aizsardzību džentlmeniskās vienošanas kontekstā. Ko tātad, ko mēs darījām? Mēs sākām sarunas un vairāk kārtīgi mē, mums tika ap, apliecināts tas, ka mēs saņemsim zemi kā kompensāciju. Kopš 2009. gada vairāk kārtīgi mums ir nācies atsākt visu atkal no nulles, jo sarunas nenoveda pie nekāda taustām rezultāta. Šī gada 30. martā mēs tiekoties ar Bulgārijas uh, prezidentu viņa vizītes laikā Itālijā, Uh, norādījām uz šo problēmu, un viņš apsolīja oficiāli iejaukties šajā lietā, lai nodrošinātu, ka mūsu īpašumtiesības tiek atjaunotas. Mēs uzskatījām, ka situācija ir viennozīmīga. Ņemot vērā mūsu rīcībā esošo dokumentāciju, mēs uzskatījām, ka mūsu pozīcija ir pietiekami stipra. Bulgārijas valdības rīcība pēc mūsu domām nozīmē Eiropas Savienības pamatiesību hartas pārkāpumu konkrēti 15. panta pārkāpumu, 16. panta un 17. panta pārkāpumu, kā arī nediskriminācijas tiesību pārkāpumu, kas atrunā 21. pantā. Ņemot vērā to, Bulgārijas valdība piešķīra zemi kas atrodas blakus mūsu iegūtajām zemes eh, gabalām. Bulgārijas uzņēmumam, un šis Bulgārijas uzņēmums dara tieši to, ko bijām iecerējuši darīt mēs, būvē loģistikas centru, un Bulgārijas valdība klai pārkāpj konkurences likumdošanu. Uh, un normas, konkurences normas, kas atrunātas Eiropas Savienības darbības līgumā. Bez tam ir arī augstākās eh, tiesas spriedums, kas tika pieņemts 2011. gada septembrī, kur ir norādīts, ka viņi noraida mūsu prasību un es lasu spriedumu. Tur ir teikts, ka tiesa ir atteikusies prasības iesniedzējām tiesības uz taisnīgu tiesu, noraidot uh, sūdzību bez nepieciešamajiem pierādījumiem. Līdz ar to šajā nolēmumā ir atzīts mūsu tiesības, un tur ir teikts, ka nav pamata izsniegt šādu tiesas rīkojumu un šādu kultūras ministrijas rīkojumu. Jāsaka, ka Bulgārijas valdība ir atkārtoti um, apņēmusies pildīt savas saistības. Esam tikušies arī ar uh, Bukarestas pašvaldību. Esam uh, uzsākuši arī tiesvedību divas reizes, kur Bulgārijas tiesneši ir apstiprinājuši mūsu taisnību. O, mums ir arī Bulgārijas augstākās tiesas uh, spriedums par to, bet nekas nav mainījies. Un tādēļ mēs domājam, ka varbūt lūgumraksts jūsu komitejā varētu palīdzēt atrisināt šo jautājumu, jo no vienas puses šeit ir iesaistīts privātais biznes, no otras puses šeit ir Bulgārijas valdības oficiāli izdots rīkojums. Liberālajā demokrātijā valsts nav labumu dalītāja, bet ir tiesību sargātāji. Tādēļ mēs esam šeit Eiropas parlamenta komitejā, kas pēc mūsu domām varētu palīdzēt atjaunot mūsu tiesības un aizsargāt tās. Paldies! Paldies! Kolēģi, vai kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, tad komisijai došu vārdu Krāmerkungs. Labdien visiem! Paldies par šo ļoti labo apkopojumu, par lūgumraksta būtību. Pirmkārt, es gribēju teikt, teikt, ka šis strīds ir tāds mm, diezgan neizdevīgs, ja mēs skatāmies uz visiem iespējamiem aspektiem, politiskiem, juridiskiem un tā tālāk. Žēl, ka nauda un resursi ir iesaldēti, Tomēr komi komisija šeit, diemžēl, nevar iejaukties. Eiropas Savienības likumdošanas principi šeit netiek apdraudēti, ja nu vienīgi tādā pavisam vispārējā līmenī. Šis ir privāta tiesība jautājums, kas ir jārisina ar tālākām sarunām un civilprocesuālā kārtībā. Es patiešām ceru, ka visi strīdīgie jautājumi tiks atrisināti un celtniecību varēs uzsākt pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšsēdētājiem. Vai vēl kādi kolēģi vēlas izteikties? Satorī kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man likās, ka šodien ir svarīgi piedalīties, jo par šo gadījumu jau zinu vairākus gadus. Mans viedoklis ir tāds, ka šis lūgumraksts būtu jāskata Eiropas līmenī. Un tas ir jādara tāpēc, ka, lai gan šeit ir runa par privātu investoru, Un tāpēc varētu teikt, kā komisija jau teica, ka šis gadījums eh, ir nodalāms, un mēs nevaram piedalīties visos šādos strīdos. Bet, neskatoties uz to, otra līgumslēdzēja puse ir dalība valsts valdība. Dalība valsts, kas pievienojusies Eiropas Savienībai nesen. Un ir skaidrs, ka kopš tā laika šī valsts ir izmantojusi daudzas Eiropas piedāvātās priekšrocības bet dalība Eiropas Savienībā uzliek arī pienākumus. Un tas nozīmē, ka ir jāizstāv gan individu, gan uzņēmumu tiesības un jānodrošina, ka likumdošana tiek ievērota. Un šo tiesību aizstāvis ir kaut kas, kas rāda piemēru, bet šeit mēs redzam, ka atkārtoti tiek pieņemti lēmumi, kas ir pretī šīm prasībām. Un šī ir tāda skaidra tendence, ko Bulgārijas iestādes izrāda. Jo šeit mēs redzam, ka it kā tiek panākta piekrišana, parakstīt līgumus un tā tālāk, bet līgumi netiek pildīti. Un tiek uh, prasības un noteikumi bīdīti šurpu turpu. Kāpēc šai komitejai būtu jāskata šis lūgumraksts? Tāpēc, ka tas būs piemērs citām valstīm. Jo, ja ir šāda veida strīdi, tad parasti valdība iejaucās, lai atrisinātu šādus strīdus, bet ja viena no pusēm ir valdība, tad valdībai it kā pašai arī ir jāgarantē, ka visas Eiropas uh, likumdošanā noteiktās tiesības tiek ievērotas. Un, manuprāt, šī gadījumā tās nav ievērotas. Un no manis personīgi jāsaka, ka tas vienkārši nav aptverams. Tas nav aptverams skatoties uz šo no ārpuses. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas pilsoņu interesēm un vispār uz ekonomiskiem apsvērumiem, es nesaprotu, kāpēc šāds lēmums ir pieņemts. Ah, Mr. Mauro, please. Paldies, Mauro kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, es gribētu atvainoties par te vienkārši tādu uzrašanos, bet kā Satorī kundze teica, mm, šis ir gadījums, kas ir guvis uh, plašu ievērību Itālijas sabiedrībā un sabiedriskajā viedoklī. Un jūs saprotat, ka pašlaik tiek runāts par to, kāpēc vispār ir jāpaliek Eiropas Savienībām, vai vispār vienotam tirgum ir kaut kāda nozīme. Un rezultātam būtu jābūt tādam, ka pastāv zinām tiesiskā paļāvība un, un tas netiek pārkāpts. Mēs svinam vienotā tirgus 20 gadi, mēs uh, lepojamies ar rezultātiem, bet ir daudz šķēršļi ir, un vēl ļoti daudz, kas jādara. Es nedomāju, ka Eiropas parlaments var risināt tikai tās problēmas, kad ir runa par Eiropas Savienības naudu. Mums noteikti būtu šis jautājums jāpēta dziļāk, jo vienotā tirgus prasības ir pārkāptas, un netiek ļauts uzņēmumam nodarboties ar uzņēmēju darbību noteiktas valdības kaut kādas attieksmes pretenziju dēļ. Šī valdība neļauj atrast risinājumu šim strīdam. Protams, mums tagad ir krīze, mēs runājam par darba vietām, par izaugsmi un tā tālāk. Mēs runājam par to, ka ir jānodrošina ekonomikas atjaunotne, uh, Un mūsu ziņā ir tiešām atbalstīt tādus uzņēmumus, kas mēģina nodarboties ar uzņēmējdarbību un radīt darba vietas. Paldies! Tagad Bostināro kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs runājam par kaut ko, kas no vienas puses izskatās kā komerc strīds strīds starp valsts vai privātu pusi un privātu pusi. Un tā otra privātā puse ir Itālijas uzņēmums. Bet, ja mēs paskatāmies to ne, uz šo lietu ne tikai formāli, bet arī pēc būtības, tad mums ir sekojušas problēmas, kas jārisina. Svarīgs pants līgumā netiek piemērots, netiek ievērots. Un šeit es runāju par brīvu pakalpojumu, preču un uzņēmējdarbības kustību. Jo konkrētās preces īpašnieks nevar izmantot šo īpašumu. Komisija un lūgumrakstiesniedzējs mums teica, ka Bulgārijas augstākā tiesa apstiprināja šī investora īpašumtiesības, bet valsts iestādes šajā valstī nepilda augstākās tiesas lēmumu. Un šis ir ārkārtīgi nopietns svarīgs jautājums. Tāpat kā Rumānija, arī Bulgārija ir apņēmusies sadarboties un ievērot noteiktas prasības. Tas viss ir rakstīts pievienošanās līguma pielikumā, un manuprāt, šeit ir runa vairāk par tādu politisku jautājumu. Jo pavisam nesen, piemēram, Redingas kundze skaidri norādīja pat savā ziņā pārkāpju, pārējot pāri vai darot vairāk nekā līgumos tiek prasīts, un teica, ka Rumānijas gadījumā ir jāpiemēro šis pārbaudas mehānisms, bet tajā pašā laikā šī Itālijas investoru gadījumā komisija vispār neko nesaka, nekādas pretenzijas ne, neizvirza. Un apgalvo, ka tas viss ir tikai privāts jautājums, un tas nav pieņemami, jo šeit mums ir dubult standarti. Un vienīgais ieteikums, ko es šeit varētu piedāvāt, ir tas, ka jums, priekšsēdētājs kundze, būtu jums jāuzraksta oficiāla vēstule Bulgārijas iestādēm un jālūdz skaidrojums par šo problēmu. Un gribētu lūgt arī Eiropas komisijai pārbaudīt, vai konkurēt spējas ģenerāldirektorāts vai varbūt arī pat viceprezidente Redingas kundze varbūt varētu analizēt šo lietu un pārliecināties, vai tiesas spriedums tiek izpildīts, jo savādāk mēs atrodamies tādā kā tiesiskuma tuksnesī. Nu, jo nākotnē es negribētu saskarties ar līdzīgām problēmām kādā citā valstī. Nu, skaidrs ir tas, ka šajā gadījumā augstākās tiesas lēmums šajā dalībvalstī neko nenozīmē. Un es gribēju lūgt jūs turpināt strādāt pie šī lūgumraksta. Jā, ar kungs, lūdzu. Notlūdzu. Nu, es varu pievienoties um, Basnāro kungam. Pati par sevi situācija ir neticama. Nevēlos nevienu kontinentu aizvainot, bet, nu, mēs runājam par uh, Eiropas Savienību kā galveno mītni, tad tiek investēts, tad tiek risinātas uh, sarunas ar valdību, nekas nenotiek, viņš vēršas uh, tiesā, uh, saņem lēmumu no tiesas un tomēr nekas nenotiek. Mēs, ko tam mēs vēl, vēl varam izdarīt, nevar taču šaut uz viņiem. Mēs nevēlamies tādu Eiropas Savienību. Vajadzētu taču viens otram uzticēties. Un runājot par konkurences eh, tiesībām un eh, uzņēmēju darbības brīvību, eh, mums te ir zināmi noteikumi, kas ir jāievēro. Un tāpēc man šķiet, ka komisijas atbilde ir pārāk īsa. Tā nedrīkst teikt, mēs neko nevaram izdarīt šādos apstākļos. Tā kā es teiktu, paturēsim lūgumu rakstu atvērtu un uh, komitejas priekšsēdētājai vajadzētu uzrakstīt tik tiešām uz Bulgāriju, pajautāt, kas notiek. Tā taču mēs nevaram viens ar otru apieties. Tas nav cienīgi. Un um, es domāju, ka šādi mēs varētu uh, problēma atrisināta, vismaz um, esmu optimistiski noskaņots. Komisija lūdzu, lai arī rīkojas līdzīgi. Un ja pēkšņi izrādās, kā komisija jau pieminēja, ka tiešām neko vairs nevar izdarīt, tādā cim redzot pastāv kāds rops likumdošanā. Nevar taču vienkārši novērot, uh, ka Eh, kāda dalība valsts eh, vienkārši ignorē tiesas spriedumu, kopienu tiesas spriedumu, un mēs neko nevaram izdarīt šajā situācijā. Neticami, kā jau teikts, mēs redzam, cik eh, daudz slāņaini ir mūsu dzīve, bet tas kaitē investīcijām, tas kaitē konkurētspējai. Nu, tad galu galā mēs uh, uh, Bulgāriju ierakstīsim melnajā sarakstā ieteiksim katram uzņēmumam neinvestēt tur. Un nu, to mēs nevēlamies darīt. Mēs vēlamies gluži pretējo, vēlamies vairāk sadarbības, un tāpēc šī problēma ir jāatrisina. Un es ceru, ka komisija atradīs ceļu. Un teikt, ka mēs neesam kompetenti šajā jautājumā, tam es vienkārši nevaru noticēt. Paldies, Jāra kungs, Salavrākos kungs. Paldies, un piekrīt Jāra kungam lai paturētu lūgumu rakstu atvērtu. Un runājot par um, vēstuli Bulgārijas iestādēm, mums vajadzētu uh, tur tā pietiekami kategoriski izteikties, um, kategorisku toni ieturēt, jo tas, ko dara Bulgārija šobrīd, man godīgi sakot nepatīk. Mēs te runājam vai nu par fiskālo aktivitāti, vai nu eh, par eh, subsidaritāti, un eh, mēs redzam, ka tas, ko dara Bulgārija, ne no vienas puses nav savietojams ar normālu darbību investīciju kontekstām. ka viņi tik ļoti vēlas dominēt situāciju reģionā, kur tiek investēts. Nē, tam mēs nevaram piekrist, tas ir jāaptur un e, jāparedz sankcijas. Nevaram arī teikt, mēs e, te neko nevarē, nevaram izdarīt un atkāpjamies, tas e, ar to man nepietiek. Uh, Mums ir eh, princips, brīvā tirgus eh, princips par um, uzņēmēju darbības preču um, pakalpojumu personu brīvo pārvietošanos, un um, šis princips ir jāievēro citādi, sekos sankcijas, naudas sodi. Mēs runājam par investoru naudu, un um, Un Eiropa nevar apgalvot un nevar prasīt investoriem, lai viņi riskē savām investīcijām, un ja viņi investīcijas zaudē, tad pašvainīgi. Nē, tā nav Eiropa. Un, es vēlos, lai mēs izteiktos tiešām skaidru un nepārprotami šajā vēstulē. Labi, paldies. Loguma raksts ir ļoti būtisks. Mēs te runājam par Eiropas Savienības darbības veidu. Tātad, ko mēs tagad darīsim? Mēs uh, gaidīsim no komisijas skaidrāku atbildi, jo šodienas atbilde bija visam miglaina. Un tad priekšsādātāja sagatavos vēstuli. Vēstuli Bulgārijas iestādēm un es pat teiktu, iespējams, jāuzaicina šīs iestādes, iestāžu pārstāvji šeit, mūsu komitejā, lai viņi izskaidrotu savu rīcību. Aizmirst mēs par to nevaram, atstāt mēs to arī nevaram, jo runa ir par mūsu tēlu un mūsu prestižu. Paldies, vai jūs vēlaties izteikties? kā lūguma raksta autors? Jā, lūdzu. Paldies visiem, kas izteicās. Jo, godīgi sakot, es te nedaudz uh, biju pārbiedēts dzirdot komisijas atbildi sākumā. Bet tagad um, pēc jūsu komentāriem man kļuva labāk, un man tiešām žēl, ka komisijas atbilde ir bijusi tāda. Galu galā mums ir šāda funkcija - garantēt noteikumu ievērošanu valstu varas iestādēs. Un um, tas skar arī uzņēmējus. Tā kā man prieks par to, kas izskanēja komitejā, es tagad vairāk ticu uh, gan nacionālām, gan Eiropas iestādēm. Paldies! Paldies kolēģiem par diskusiju. Nākamais punkts darba kārtībā. 17. punkts 2012. gada lūgumraksts. Imre Juhas ir eh, autors. Mums ir arī papildu paraksti. Un tagad mēs uzklausīsim autoru un uh, iemeslus, kāpēc šis lūgumraksts ir iesniegts. Nu, lūdzu. Un paldies priekšsādātājs kundze. Sākumā Es vēlētos um, parādīt jums nelielu filmiņu uh, par uh, situāciju, kas uh, tieši saistīta ar uh, lūgumrakstu. Mūsdies. for, sorry for the technical problems. Uh, Atvainojiet, droši vien nelielas tehniskās problēmas. 90. gados pēc Berlīnas uh, mūra krišanas, uh, dzelzājas kara likvidēšanas, um, austrumos um, sākās uh, miera atjaunošanas procesi, un um, mums um, tagad ir. Um, jāskatās, lai mēs šos procesus arī attiecīgi noslēgtu. Dažas daļas Ungārijā joprojām cieš no diskriminācijas. Mēs redzam skaitļus 1487 Tātad jūsu informācijai eh, Nacionālā padoma patiesībā ir Slovākijas parlaments, un tā paziņo, ka tā saucamā saucamais uh, dekrets, kas ir balstīts uz uh, kolektīvo atbildību, joprojām ir spēkā un kalpo par pamatu Slovākijas tiesu sistēmai no 1944. līdz 48. gadām, kad tika deklarēts Benešas dekrēts kolektīvās atbildības pieeja prevalēja Slovākijas dzīvē attiecībā pret Ungāriem un Vāciešiem. Ļoti daudzi uh, valsts tiesību akti minēti bija piemēri diskriminācijai, jo tajās tiek nosaukti vācieši un ungāri eh, kā eh, konkrēto pasākumu subjekti. Slovākijas varas iestādes ar eh, militāru un politisku varu deportēja vairāk nekā 50 tūkstoši ungārus uz valsts Čehijas daļu deportēto vidū bija eh, veci cilvēki, mazi bērni, eh, grūtnieces un studenti. Ei, eh, mērķis bija izmainīt Slovākijas etnisko karti. Visas Ungāru skolas tika slēgtas, Ungāru uh, Um, īpašumi tika konfiscēti. Lielākā daļa no šiem īpašumiem nekad nav atgriezušies atpakaļ pie saviem um, tiesiskajiem īpašniekiem. Šis uzskaitījums varētu būt garš uh, un var to izlasīt to lūgumu rakstam pievienoties dokumentos. Trešajā punktā šajā rezolūcijā ir norādīts, ka jebkādi tiesiskie un īpašumtiesību jautājumi atbilstoši Benešas um, dekrētām ir neaizskarami un saglabājas nemainīgi. Un uh, viens uh, no Benešas dekrētiem, ko apstiprināja Čehoslovākijas uh, pagaidu parlaments uh, liedza uh, iespēju sodīt uh, kara noziedzniekus. Vai ir iespējams, ka kaut kas tāds pastāv 21. gadsimta, 21. gadsimtā Eiropā? Es uzskatu, ka attiecībā uz šādiem noziegumiem nepastāv noilgums jautājums ir par to, uh, vai uh, šeit notiek cilvēku tiesību pārkāpums vai nē. Šajā petīcijā, šī petīcija attiec uz Slovākiju, nevis Čehijas republika. Iepriekšējais Froveņas ziņojums izvērtēja Benešas dekrēta uh, saistībā ar Čehijas republiku, bet Slovākijas tiesu sistēma nav tāda pati kā Čehijas tiesu tiesību sistēma pēc otrā pasaules kara. Atbilstoši Benešas dekrētām, starptautiskās normas neatzīst retroaktīvo spēku. Fakts ir tas, ka Slovākija nebija Eiropas Savienības dalība valsts pēc otrā pasaules kara. Bet joprojām e, šī fakta sekas ietekmē cilvēku dzīvi. Slovākija 2000. 2007. gadā kļuvā pār Eiropas Savienības dalībniece. Atbilstoši iepriekš teiktajām, eh, mēs uzskatām, ka tiek pārkāpta Eiropas Savienības eh, likumdošana, un mēs gribētu vērsties pie Eiropas Savienības parlamenta un lūgumu rakstu komitejas, eh, lai tā uzdotu rakstisku jautājumu Slovākijai Turcijas eh, valdībai, lai atrisinātu šo jautājumu. Mēs ļoti ceram, ka Eiropas parlaments izvērtēs, eh, vai mans pieminētie tiesību akti atbilst Eiropas Savienības tiesis, tiesību sistēmai. Paldies! Paldies! Vai tehniskā problēma tika atrisināta? Nu, varbūt, ka tagad dosim vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu atgādināt, ka ir zināmi ierobežojumi Eiropas Savienības likumdošanai. Eiropas Savienība nav federāla valsts Eiropas Savienība var strādāt un pieņemt tiesību aktus tikai atbilstoši tam mandātam un pilnvarām, ko Eiropas Savienībai paredz Eiropas Savienības darbības līgums. Eiropas Savienība tika veidota 1957. gadā balstoties uz uh, pirmajiem starp valstu nolīgumiem, un līdz ar to tā nevar attiekties uz uh, likumdošanas aktiem, kas pieņemti pirms 1957. gada var izteikt nožēlu, ka Eiropas Savienība nav orientēta retroaktīvi uz pagātni, bet drīzāk uz nākotni. Līdz ar to No juridiskā viedokļa Eiropas Savienība nevar vērtēt Benešas eh, dekrētu kā Eiropas Savienības tiesību sastāvdaļu, jo tas ir tiesība akts, kas tika pieņemts pirms iestāšanās, un līdz ar to to nevar attiecināt Eiropas Savienības tiesību normas. Tas pats attiecās arī uz pamatiesību hartu, un konkrēti tās 52. pāns tiek piemērots Eiropas Savienības tiesību darbības jomā. Līdz ar to mēs atkārtojam savu atbildi, ka šeit iet runa par vēsturiskajiem tiesību aktiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības tiesību darbības jomas. Bez tām es domāju, ka ir skaidri jāapsaka no vienas puses ir šī Eiropas Savienības tiesiskā arhitektūra, no otras puses cīņa pret jebkāda veida diskrimināciju ir Eiropas Savienības tiesiskā pamata tiesību hartas viens no stūrakmeņiem, tas atrunāts arī 21. pantā, ir arī vesela rinda direktīvu pret diskrimināciju, piemēram, 2003. gada direktīva, kas aizliedz jau kādu diskrimināciju pēc etniskās rases piederības un citiem aspektiem. Bet gribu vēlreiz atkārtot, ka šīs normas pret diskrimināciju ir piemērojamas tikai Eiropas Savienības tiesību darbības jomā un attiecās uz šīs dienas problēmām, uz šīs dienas lietām, nevis uz pagātnes notikumiem, kas notika vēl pirms vispār eksistēja Eiropas Savienība vai Eiropas kopiena. Priekšsēdētāji, paldies! Mums nu pat eh, teica, ka ir atrisināts tehniskās problēmas, līdz ar to varam um, dot lūgumrakstātoriem iespēju tālākiem skaidrojumiem video materiāla sakarā. Mr. Bago. Bago kungs vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka arī citi lūgumraksta autori ir šeit, vai mēs varam uzklausīt viņus, jo šķiet, ka video nedarbojas. Priekšsētāji, es nezināju, ka arī citi lūgumraksta autori ir šeit.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 manā vārdā, bet arī 4 miljonu cietušo vārdā un viņu pēcnācēju vārdā, kas, kuras skāra šie diskreditējošie dikreti Slovākijas jau būdama Eiropas Savienībā. Un parlaments tomēr uh, pieņēma lēmumu par Beneša dekrētu uh, neaizskāramību. Un um, dau, daži no šiem dekrētiem kļuva modificēti, bet citi joprojām ir spēkā un var novest pie jauniem juridiskiem noteikumiem. Mums, protams, jādzīvo saskņā ar likumu, un likumu veido morāli, tradīcija, ticība, un eh, ne katrs morāles princips eh, jānoankuro likumā, bet eh, likumiem jābūt morāliem principā. Bet kur ir tā morāla, kad mēs redzam Beneša dekrēti joprojām ir Slovākijas likumdošanas sastāvdaļa? Šie dekrēti cilvēkiem atņem tiesības, pamattiesības, bet Slovākija joprojām uh, tos izmanto 108. dekrets, piemēram, kur runa ir par nacionālo piedarību un kolektīvo vainu un uh, atsavināšanu. Uh, tādēļ vai arī cits dekrets, uh, uz kuru pamatoties var cilvēkam atņemt pilsonību. 1944. gadā beidzoties otriem pasaules kāram sākās šīs problēmas, bet arī pēc tam, pamatoties uz šiem dekrētiem, varēja pastrādāt noziegumus. Un um, noziedznieki pat uh, tikuši amnestēti, viņi netika sodēti, atsavināties īpašums netika atgriezts. Uh, īpašniekiem. Šī diskriminācija nav tikusi sodīta. Tas ir pretrunā arī ar starptautiskiem tiesībām. Starp, laikā starp 44. un 48. gadu ebreji uh, arī bieži cieta no šiem dekrētiem, pat atgriežoties no koncentrācijas nometnēm. Viņu ģimenēs viņi runāja ungāru valodā, bet viņi bija ebreji, līdz ar to attieksme, šī diskriminējoša attieksme pret viņiem saistīta arī ar antisemitismu. Nu, praktiski cilvēkiem tika atņemta pilsonība, viņi tikuši deportēti, pazemoti, viņam atņemtas tiesības, īpašums. Šie dekrēti ir līdzīgi Nirnbergas uh, rases uh, likumiem. Proti, uh, pilsonība tiek atņemta, tiesības uz pensiju, uz uh, algu, aktīvi tiek iesaldēti. Un um, tie Ungāri, kas vēl dzīvo Slovākijā, ļoti vēlas, lai Slovākijas parlaments galu galā anulētu šos dekrētus. 65 gadus tas turpinās. Uh, Pirms 65 gadiem tika pieņemts pirmais dekrets pret uh, Ungāru minoritāti, bet tagad, uh, pirms pāris gadiem, Slovākijas parlaments vēlreiz apstiprināja dekrētu spēkā esamību un uzsver tajos šo kolektīvās vainas principu. Tas ir um, traģiski. Toreiz vēl var saprast, kā šie Beneša dekrēti tika pieņemti pēc otrā pasaules kara, bet tagad šī otrreizēja apstiprināšana notiek saskaņā, sanāk saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Toreiz starp 44. un 48. gadu šis kolektīvās vainas princips tika piemērots pret ebrejiem, vāciešiem un ungāriem, bet tagad kolektīvās vainas kā tādas šis princips ir pazudis, tā vairs nepastāv. bet acīm redzot, mēs neko neesam mācējušies un nevēlamies neko labot. Eiropas tiesībām ir dominējumi salīdzinot ar nacionālajām tiesībām. Dalība valstīm ir kopīgas uh, vērtības, kur runa ir par cilvēku cieņu un cilvēku tiesībām un, un uh, vienlīdzību un nediskriminēšanu. Un tāpēc es vēlos, eh, lai jūs iestātos par cilvēku tiesībām Eiropā, vēlos taisnīgumu Eiropas Savienības pilsoņiem, vēlos eh, mieru starp šiem divām valstīm un kompensācijas cietušajiem. Tad mēs būtu gatavi tagad nospēlēt šo video materiālu. So, thank you. And... Um, Paldies par šo video materiālu. Un tagad došu vārdu Bāgo kungam. Paldies priekšsādātājs konza. Tehnisko iemeslu dēļ, neskatoties uz uh, šiem tehniskajām grūtībām, varat filmu vēlreiz noskatīties Mēs to izdalīsim, par to nerunāšu. Man ir četri jautājumi komitejai. Pirmkārt, mums jāglabi komitejas prestižs un obligāti jāpieņem šis lūgumraksts. Nedrīkstam pieņemt komisijas atbildi. Pats esmu jurists un um, šķiet, ka. Kā Komisijas argumentācija nav pārāk stipra. Nav nekādu iemeslu, kāpēc komisija nevarētu garantēt korektu tiesību piemērošanu valstīm. Vai tad komisija pati neapzinās savas kompetences? Mums obligāti jāturpina darbs pie šī loguma raksta, jāuzklausa Slovākijas valdība, un 2007. gadā tik tiešām šis likums tika apstieprināts Slovākijas parlamentā, un tam ir juridiskas spēks šodien arī. Un uh, ceturtais jātājums. Vajadzētu to aizbraukt uz Bratislavu, Slovākijā, un um, personiski uz vietas paskatīties, kas tur notiek ar valdību. Es eh, detalizētāk tagad nestāstīšu, nestāstīšu par visu, bet um, kopsavilkumu. Čehijas valdības vienošanās eh, Stalinu. Uh, un tur piedalījās vēl dažas valsts, daž, dažas valstu valdības. Šajā vienošanās tika nostiprināts um, kolektīvās vainas princips. Un uh, tika apstiprināts uh, tā sauktais um, galīgais atrisinājums šai problēmai. Un, um, Un tāpēc uh, toreiz uh, uh ļoti cietuši toreizējās Čehoslovākijas uh, pilsoņi. Šis princips joprojām tiek piemērots šī brīža Čehijā, Beneša dekrēti joprojām ir spēkā. Starp citu, ļoti līdzīgs loguma raksts tika iesniegts no Vācijas. Vācijas studenti to sagatavoja toreiz Ungārijas eh, amatpersonas tika atlaistas, viņiem tika atņemts īpašums. Cilvēki tika izmetināti citur, padzīti no mājām. Mm, praktiski nacistu noziegumi ir visai salīdzināmi ar Slovākijas valdības noziegumiem pret uh, ebrejiem, ungāriem un um, vāciešiem. To vēsturnieki apstiprina. Tie ir tādi paši principi, kas spēkā bija pēc otrā pasaules karam. Mums tagad jātiecas vairāk pēc miera un stabilitātes. Uh, Un tas, ka Slovākijas parlaments 2007. Uh, gadā atkal apstiprināja Beneša dekrētus, mums nav pieņēmami. Šo dekrētu neapstrīdamība, uz ko uzstāja Slovākijas valdība, mums arī nav pieņēmama, jo tas ir pretrunā tiesībām uz dzīvību, uz uh, uh pulcēšanos, uh, biedrošanos. Uh, kulturālo daudzveidību un tā tālāk. Tāpēc es, kā jurists, uzskatu, ka paturot lūgumu rakstu atvērtu, mēs uh, ne domājam, ka komisija šeit nekompetenti rīkojusies, bet drīzāk mēs vēlamies eh, pierādīt, ka mums nav pieņēmami tas, ka šis eh, tiesība akts joprojām var būt spēkā. Tik tiešām tāds tiesība akts nedrīkst būt nevienas uh, dalībvalsts likumdošanas sastāvdaļa. Tā ka lūguma rakstam jāpaliek atvērtam un mums obligāti jārunā ar iestādēm Slovākijā. Paldies, Bosināro kungs. To... Paldies. Nu, pilnīgi skaidrs, ka šis ir ārkārtīgi delegāts jautājums. Uh, jo tas ir saistīts ar daudzu miljonu cilvēku piedzīvotajām traģēdijām pirms otrā pasaules kara, kara laikā un arī pēc šī kara. Bet tā vietā, lai pielietu šim jautājumam tikai emocionāli, es pirmkārt gribētu atsaukties uz tiesiskiem aspektiem, gan uz iekšējiem, gan uz Eiropas likumdošanas aspektiem, un tad arī runāšu par politiskiem apsvērumiem. Pirmkārt, eh, Beneša dekrēta. Dekrēts vairs nav saistošs, un tam vairs nav nekādas saistoša spēka. Ir skaidrs, ka uh, šie notikumi un šie cilvēki e, un šie dokumenti tomēr joprojām ir abu valstu tiesiskās sistēmas sadaļa vai daļa, lai nodrošinātu valstu pārmantojamību, kas uz brīdi tika pārtraukta ar, piemēram, Vīnes dekrētu. Un tādējādi šeit mēs runājam par valstu eksistences pārmantojamību. Treškārt, Slovākijas uh, republika ir pilnībā noraidījusi kopējās vai kolektīvās vainas principu. Ceturtkārt, daudzos gadījumos Eiropas komisija ir runājusi, ir izvērtējusi tā saukto Beneša dekrētu. Un šeit es runāju par izvērtējumu, kas tika veikts pirms Slovākijas iestāšanās. Un šādi vēsturiski akti, kas ir pieņemti pirms iestāšanās un kas vairs nav saistoši un varētu būt pretēji Eiropas tiesībām, nevar tikt retroaktīvi izvērtēti vai kādas sankcijas par tiem piemērotas un jāsaka, ka konfiskācija balstoties uz Beneša dekrētu nevar tik skatīt Eiropas tiesību kontekstā, jo tā būtu retroaktīva piemērošana, un šis jautājums tādējādi arī nav Eiropas Savienības kompetencē. To teica, teica Eiropas komisija. Bet, kolēģi, es gribēju jums eh, teikt, ka no 38. gada līdz 45. gadam notika miljoniem, miljoniem traģēdiju daudzās valstīs, daudzās nācijās. Un šodien runāt par šīm traģēdijām, par to ietekmi, par tiesiskamajiem aspektiem, manuprāt, tas apdraud Eiropas vērtības, kuras ir Eiropas pamatā. Uh, Un pirms jūs komentēsiet, es gribētu aicināt jūs, ieskaitot arī Rumānijas principus, arī Rumānijas, eh, atvainojos, pilsoņus, paskatīties uz to, kā rīkojās Vācija un Francija attiecībā uz eh, dažu valstu pilsoņiem, jo, piemēram, 12. gadā Vācija un Francija strādāja pie savas, eh, varbūt padziļinātas eh, sadarbības apvienošanās, kas vispār bija Eiropas Savienības pamatā. Es gribētu aicināt jūs arī domāt eh, par to, ka pirms mēs vispār sākam diskusijas par šādiem delikātiem jautājumiem, mēs tikai palielināsim dažāda veida nesaskaņas mūsu sabiedrībās. Uh, Mums krīzes laikā nav iespēja veltīt laiku šādiem jautājumiem, pagātnes jautājumiem. Vēl es gribēju teikt, ka tehniski un varbūt pēc būtības lūgumraksts ir pieņemams, ir jāskata, bet ja komisija, parlaments oficiāli, oficiālos dokumentos ir norādījuši, ka uh, Beneša dekrēts nevar tikt skatīts Eiropas tiesību ietvarā. Un es arī gribētu jums lūgt padomāt par to, ka varbūt būtu gudri un varbūt būtu labi Eiropas vērtību dēļ slēgt šo lūgumrakstu. Un vēl nobeigumā. Runājot par mūsu valstu vēsturisko pieredzi, risinājumi kompensācija šādām traģēdijām ir jārod nacionālajā likumdošanā, varbūt kompensējot uh, zaudējumus, restitūciju likumdošanas ietvaros vai kā savādāk. Bet vi, šāda veida likumi ir visos dalību valstu, visās dalību valstu tiesībās, tiesību aktos, uh, sistēmās iekļauts, un to nedara Eiropas likumdošanas līmenī. Un tas viss, protams, ir izdarīts arī pirms šo valstu iestāšanās Eiropas Savienībā. Un vēl es gribēju teikt, ka mums būtu ļoti rūpīgi jārunā par tiem aspektiem, kas varētu radīt papildus spriedzi sabiedrībā. Un to mēs varam izdarīt, runājot šodien par traģēdijām, kas ir mūsu vēstures sastāvdaļa. Jo ir skaidrs, ka šodien mēs nevaram atrast jebkādu, vienalga kādu juridisku risinājumu pagātnes traģēdijām. Tāpēc es gribētu aicināt visus jūs ņemt vērā to, cik svarīgi būtu neatvērt šo Pandoras lādi. Un nevajadzētu kaut kādiem populistiskiem saukļiem te uzstāties mm, par nabadzību vai kaut ko citu, jo tas tikai radīs papildus spriedzi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad tapčā tīkums lūdzu. Paldies! Es vēlos uh, atgriezties tagad uh, pie kompetences uh, jautājuma. Kādas kompetences ir lūgumrakstu komitejai? Vai, um, līdz, vai šis lūgumraksts tātad um, ir pieņemams vai nav? Uh, Mums šķiet, ka tā kā pastāv e, šis pēctecīgums, tā kā pirms pieciem gadiem Slovākijas valdība vēlreiz apstiprināja Beneša dekrēta neapstrīdamību, mums e, lūgumraksta komitejai ir tiesības iejaukties. Nevajadzētu vilcināties, jo Šo likumu apstiprināja Eiropas Savienības dalība valsts. Tāpēc nav pieņemams tas, ko apgalvo Eiropas komisija. Eiropas komisijas pārstāvja viedoklis, mūsuprāt, tiešām nav pieņemams. Es nevēlos runāt par visiem dekrētiem, bet ir trīs dekrēti un 20 rezolūcijas uh, Slovākijas parlamenta pieņemtiem tiesību aktiem tie ir, kas eh, neievēro Eiropas Savienības pamatvērtības un eh, neievēro nediskriminēšanas principu tīpaši. Tātad eh, Slovākijas valdība diskriminē citus pamatojoties uz Beneša dekretiem. Kolēģis Bago jau teica, mums jāpatur lūgumraksts atvērts, es tam piekrītu, un mums jāizpēta situācija ar šo diskriminēšanu. Piemēram, katoļu baznīcas piederīgiem, kuru īpašums tika atsavināts ir atguvuši savu īpašumu, bet protestantu baznīcas piedrēgiem nekas netika atdots. Un ja protestanta baznīcas piedrēgi dotos uz Strasbūru, uz tiesu, viņi noteikti savu īpašumu atgūtu, jo notikusi klāja diskriminācija. Un ir attiecīgs uh, princips Eiropas Savienībā, un, un tas ir jāievēro. Lūk, um, Ir um, draudzes, ir uh, kopienas, uh, ir privātpersonas, kuru īpašums uh, tika atcēlināts šādā veidā. Un lūk, Beneša dekrets, kas runā par atsavināšanu, pārkāpī likumu, Eiropas Savienības likumu par privātu īpašumu. Tā kā tas nav gluži nacionāls jautājums. Un ar šo jautājumu lūguma rakstu komiteja visnotaļ drīkst nodarboties. Romānijā pastāv arī politiskā griba. Tieši tur katoļu baznīca atguvusi savu īpašumu, bet Slovākijā, cim redzot, šis politiskās gribas trūkst. Līdz ar to es neteiktu, ka lūgumraksta dēļ sāsināsies situācija. Nē, gluži otrādi. Šī lūgumraksta dēļ var problēmu atrisināt. Tad lūgumraksts mums tieši palīdzēs mazināt šo spriedzi. Abas Vācijas daļas toreiz uh, pietiekami labi atrisināja uh, problēmu, jo izskatīja tieši pagātnes konfliktus. Nu, savukārt eh, šeit eh, ne tikai ebrejus Slovākijā, bet arī ungārus Slovākijā ļoti interesētu morāla atvainošanās. Tas nozīmē morālu kompensāciju savā veidā jo kopiena, kāda kopiena Eiropas Savienībā arī šodien tiek diskriminēta. Nu, mēs nerunājam tagad par dziļo vēsturi, mēs runājam par situāciju šodien un to, ka tiek neievēroti Eiropas Savienības pamatprincipi. Tāpēc mums jādodas uh, izmeklēšanas misijā Slovākiju un eh, jāaptur šī diskriminācija. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies! Es piekrītu Boidīkungam, Bagulkungam un uh, eh, logumraksta autoriem. Es neatkārtošos lieki te praktiski bezcerīgi mēģinu saprast, kāpēc komisija nevēlas ar to nodarboties. Runa ir par eh, spēkā esošo tiesību aktu, un nevienā citā dalību valstī tas pat nav iedomājams. Bet, lūk, tas šodien notiek. Basanārī kungs teica, ka tas ir kaut kas simbolisks, un tad es viņam uzdodu jautājumu. Jā, tas tā ir. kāpēc uh, Slovākijas valdība tomēr nevar anulēt šo likumu vai arī uh, sniegt morālu kompensāciju cietušajiem, atvainoties vismaz. Pat esmu ebreja izcelsmes un mana ģimene daudzie priekšteči tika iznīcināti koncentrācijas nometnēs. Un um, tagad uzklausot dažus kolēģus, Basinārī kungu, domājot par Nirnbergas likumiem, un par to, ka daži arī Nirnbergas likumus vēlas atdzīvināt, nu, ko es te varu teikt, es tam nevaru piekrist un es uz to valsti nekad mūžā vairs nebraukšu. Es nevēlos, lai jūs tagad mani nepareizi saprastu šo personisko komentāru dēļ, bet Eiropas Savienībai un parlamentam ir morālais pienākums garantēt nediskriminēšanu. Nedrīkst šeit piemērot dubultstandartus. Pat ja es nesaņemšu atbildi uz manu jautājumu, jautājums tomēr uzdošu. Jautājums ir komisijai. Vai komisija runātu tieši tāpat, ja runa šeit būtu par Nirnbergas likumu eh, atdzīvināšanu un pārvēršanu par spēkā sošo likumdošanu? Paldies, Jāra kungs! Un paldies! Um, divi komentāri. Tieši runājām ar kolēģiem par to, kāpēc Eiropas Savienība pastāv, kāpēc tā ir vajadzīga pilsoņiem, un ir viens labs iemesls, lai tas, lai kaut kas tāds nekad vairs neatkārtojas. Tas ir mūsu kodols, tas mūs satur kopā. Un mēs vēlamies uzstāt uz mūsu vērtībām tas ir nepieciešams nākotnē. Tas ir bija pirmais komentārs, un otrais. Neviens te nevēlas pārrakstīt vēsturi, uzvelt uh, viens otram kādu vainu. Runa ir tikai par to, lai atzītu netaisnīgumu, kas tiek nodarīts šobrīd. Tad vēl viena lieta. Uh, mani nedaudz kaitina. Komisija nu, no vienas puses saka, mums ļoti žēl, juridiski valstis ir iestājušās, eh, viss notika pirms iestāšanās eh, no vienas puses, bet no otras puses 2007. gadā, tas ir arī 2002. gadā, abas valstis uh, tieši apstiprināja vēlreiz šos likumus. Tas varbūt nebija politiski gudri, bet uh, jautājums komisijai, vai tad uh, Eiropas Savienība joprojām nav kompetenta šajā jautājumā. 2002. gads, 2007. gads, tā taču ir praktiski tagadne. Un tāpēc ir grūti vienkārši aizmirst par šo logumrakstu, neuzklausot uh, attiecīgas iestādes uh, valstīs. Jautājums komisijai, vai Beneša dekrēto apstiprināšana tomēr nav pietiekami labs iemesls, lai uzsāktu diskusiju ar attiecīgām valstīm. Uh, yes, uh, eh, Bismārī koncelūdze. Uh, Man jāatvainojas eh, par to, ka runāju angļu valodā, lai gan arī esmu no Ungārijas. Vienīgais iemesls ir tāds, ka šis jautājums ir cilvēktiesību jautājums. Un cilvēktiesība kopiena, starptautiskā cilvēktiesība kopiena arī Eiropā, cieši sekotam, kas notiek, jo šis gadījums būs daļa no eh, cilvēktiesību judikatūras nākotnē, un mums ir e, šie tik kopiena jāinformē par to, kas notiek. Daudzi uzdeva jautājumu par to, vai šī komiteja mēģina pārrakstīt vēsturi vai uzrakstīt vēsturi. Jā, savā ziņā tā tas ir, jo mēs rakstam cilvēktiesību vēsturi. Un šī komiteja uh, rakstara arī Eiropas Savienības institucionālo vēsturi, parlamenta institucionālo vēsturi, jo šīs organizācijas balstās uz cilvēktiesībām, un šī ir iespēja parādīt, ka mēs ne tikai runājam, bet arī darām. Mums jāparāda, ka mēs patiešām balstam savu darbību uz tiesībām, ka Eiropas Savienība aizstāv cilvēktiesības kā deputāte, kā cilvēktiesība juriste, kā zinātniece biju ārkārtīgi pārsteigta par to seklo analīzes līmeni, ko piedāvāja godātais komisijas jurists. Šeit es runāju par jautājumu, vai šis ir tāds ilgstošs, nepārtraukts tiesību pārkāpums vai nē. Šis ir tāds pilnīgi skaidri atrunāts jautājums cilvēktiesību jomā, un jautājums ir par to, vai likumdošanas akts tika pieņemts pirms noteiktu starptautisku dokumentu stāšanās spēkā, eh, un vai tas joprojām ir spēkā vai nav spēkā, bet manuprāt, šis jau nav tas jautājums, kas ir jārisina, jo konkrētā valsts skaidri norādīja, ka uzskata šo iepriekšējo, iepriekš pieņemto dokumentu par joprojām saistošu, un tas tika izdarīts ar jaunu likumdošanas aktu, ko pieņēma pirms pieciem gadiem. Un tāpēc es gribētu aicināt komisijas juristu tomēr uztvert mūs nopietni un uztvert nopietni starptautisko cilvēktiesību kopienu, uh, nopietni. Un gribētu lūgt sniegt daudz detalizētāku, detalizētāku dziļāku analīzi par to, kāds ir Eiropas Savienības viedoklis teorētiski un arī praktiski par šo nepārtraukto pārkāpumu. Un vajadzētu varbūt dziļāk pāanalizēt tiesiskos aspektus saistībā ar šo gadījumu, jo šis ir tāds ļoti delikāts jautājums. Ždanoks kundze lūdzu. Pavisam īsi. Es esmu piedalījusies vairākās uzklausīšanās, ko organizēja grupas un arī deputāti, arī mūsu grupa bija to starpā. Un uzklausīšana bija par šo konkrēto jautājumu. Šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Uh, un ar prieku dzirdu, ka mēs arī par to šajā komitejā runājam. Es visus argumentus neatkārtošu, bet mēs redzam, ka komisija tomēr nav izdarījusi visu šajā sakrā, un tāpēc lūdzu šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu. Ich glaube, dass, äh, ich möchte nur ein paar Hafnakungs, paldies. Um, Dažas pārdomas par šo saržģīto tēmu, saržģīto gan juridiski, gan emocionāli. Petram Jāram ir taisnība, kad viņš saka, atbildība par kopīgo vēsturi un uh, mācīšanos no šīs vēstures ir kaut kas, kas uh, uh liek mums turēties kopā, liek pastāvēt arī Eiropas Savienībai. Un tagad um, protams, var atskatīties uz šo vēsturi, un tad mēs redzēsim katedrālis, katakombas, eh, lieliskas eh, idejas, eh, demonstrācijas, bet arī kapus, holokaustu, genocīdu, vajāšanu un tam līdzīgu. Un, protams, šeit mums ir tagad divas iespējas iet uz priekšu. Bastnāro kungs saka, Pandoras slādi neversim vaļā, nevajadzēja to to visu tagad um, uh, aktivizēt, bet uh, citi saka, nē, te kaut kas nav kārtībā, izskatīsim to. Nu, es uh, atkārtošu, šī tēma ir uh, sarežģīta emocionāli un juridiski, bet mēģināšu teikt, mēs uh, nevaram um, mainīt to, kas jau ir noticis. Es domāju, tas skar īpaši vāciešus, es domāju, vēl daudzas, daudzas eh, paudzes Vācijā cieties no tā, kas kādreiz ir noticis, bet eh, jāizdara arī viss, lai nevilktu šo vainu sev līdzi. Un tur, kur ir iespējams kaut ko labot, Tad tas ir jādara, tur ir jāatvainojas, tur ir jālikvidē netaisnīgums. Un tāpēc, godīgi sakot, man ir absolūti nesaprotami, kā mēs Eiropas Savienībā varam pieļaut to, ka dažas valstis 21. gadsimtā un būdami Eiropas Savienības biedri tomēr nevēlas eh, neko grozīt tik netaisnīgā likumdošanā. Protams, runa nav par to, lai likvidētu visas uh, vēsturiskās netaisnības. To nemaz nevar panākt, bet runa ir par to, lai cilvēki vairs neciestu. Es uh, Vācijas uh, parlamentā biju uh, ziņotais eh, sakarā ar jautājumu, kā tiek likvidēts nodarītais netaisnīgums Vācijā. Vācijā šī problēma ļoti aktuāla, ticiet man joprojām. Un es ļoti daudz ziņoju arī par kompensāciju izmaksāšanu. Protams, tas nepalīdz simtprocentīgi, bet tas palīdz vismaz daļēji. Bet bieži runa bija arī par tādu netaisnību, kuru nevarēja materiāli kompensēt, kur, piemēram, kādu ģimenes locekli apzīmēja par eh, noziedznieku, vajāja, un um, tad valdība teica, mēs te nevaram neko izdarīt, jo nav formāla iemesla, nav formālas lietas. Un tad man izdevies, eh, runājot par šādiem gadījumiem, kad formālās lietas nebija, izdevās panākt vismaz to, lai iestādes atvainojas. Tad, lai valsts šīm ģimenēm nosūta vēstuli, kurā rakstīts, tā bija netaisnība, kuru pieļāva toreizējais režims pie varas, mums ļoti žēl, mēs atvainojamies. Un cilvēki, kas šīs vēstules saņēma, raudāja, un tas viņam palīdzēja Tāpēc, um, ņemot vērā šo, šo lietu un šo konkrēto netaisnīgumu, man šķiet, mums jādara viss, lai to labotu. Konstitucionālo lietu komitejā tieši tagad notiek diskusija par Čehijas protokolu Lisabonas līgumam. Čehijas republika uzstāja uz to, ka pamatiesība harta ko es uzskatu par Eiropas Savienības kodolu un kas ir universāla un ir spēkā visiem. Tātad Čehija uzskata, ka šī pamatiesība hartai Čehijai nevajadzētu būt spēkā, un tas ir ļoti saistīts ar Bēneša dekrētiem. Nesa jautāju, cik ilgi tas vēl turpināsies, tā ir fatāla politika, Mēs kā parlaments, protams, pārstāvam viedokli, ka pamatiesība hartai jābūt spēkā visur, visās valstīs. Un tiešām jāizdara visu, lai Čehijā un Slovākijā kaut kas izmainītos. De jūrē mēs iespējams nevaram daudz ko izdarīt, bet mums ir iespējas, kas ir saistītas lūgum, ar lūgumrakstu komiteju un pasludina tagad šo lūgumu rakstu par slēgtu. Nē, tas nebūtu pareizais lēmums. Mr. Bago. Vēl vienu minūtu Bago kungam. Paldies par šo iespēju. Bastinārija kungs, Jāra kungs uh, rēģēja uz uh, manis teikto. Es arī vēlos viņam atbildēt. Runa nav par politisko vai vēsturisko jautājumu. Mēs esam lūgumrakstu komitejā šeit, un runa ir par lūgumrakstu kā tādu. Mēs varam izskatīt tagad uh, to, ko dara valdība, saprastu, kurš ir atbildīgs, uh, ministri, valsts sekretāri, tā tālāk. Varam sazināties ar šiem cilvēkiem. Tas nemaz varbūt nav mūsu, jau, mūsu darbības lauciņš, bet eh, mēs lūgumrakstu komitejā varam konstatēt, ka 2007. gadā šie dekrēti tika vēlreiz apstiprināti. Un es lūdzu jūs eh, paturēt šīs, eh, šo lūgumrakstu atvērtu. Iespējams, mēs vēl aizbrauksim uz Slovākiju. Mums katrā gadījumā jālūdz paskaidrojums Slovākijas valdībai. Paskatieties, ko dara Vācijas valdība šajā ziņā. Un mums šis jautājums jārisina pamatiesība hartas izpratnē. Nu, politika jāatstāja politiķiem, un mēs rūpēsimies par pārējo. Vai kāds no lūgumrakstā autoriem vēlas ko teikt? Paldies. Viena minūte. Es izdarīšu kopsavilkumu. Man te būtu kas piebilstams. Lūdzu. Pavisam īsi. Par Eiropas komisijas pozīciju. Šķiet, ka komisija nebūtu nemaz izlasējusi mūsu lūgumu rakstu. Jo tur ļoti nu, tieši rakstīts, un es arī par to runāju. Runa ir par 2007. gada tiesību aktu. Nav nekādas lomas tam, kad Beneša dekrēti tika pieņemti un Basnārio kungam. - 2007. gada likums atgādina. Jautājums ir arī, pietiekam delikāts, bet eh, nevajadzētu slēpties no atbildības tādēļ. Te ir arī viena kļūda. Runa nav par īpašniekiem visu pirms. Un par īpašumiem. Slovākija un Čehija arī šai ziņā izteicās visai negatīvi pēc uh, komunistu varas pārņemšanas praktiski nekādas kompensācijas vairs nav bijušas iespējamas. Vēlos pievērst uzmanību tam, ka šis jautājums skar vispārējais cilvēku tiesības. Mēs taču esam pusmiljons pilsoņu Eiropā, vairāk par pusmiljonu, un um, es vēlos, lai mēs paturētu šo lūgumu rakstu atvērtu, šo dosjē atvērtu. Un paldies visiem, kas uh, vēlas to pašu. Very, very short, Madam Chair. First, I am not here to speak on behalf. Pirmkārt, es šeit nepārstāvu ne valdību, ieskaitot arī Slovākijas valdību. Uh, Es šeit esmu kā Eiropas parlamenta deputāts un kā komitejas loceklis. Man nav nekāda mandāta, man nav tiesība runāt kādas valdības vārdā. To es saku tiem, kas varbūt domā savādāk. Otkārt, daudzus gadus Ungāru partijas Slovākijā ir piedalījušās valdības darbā. Un tagad man ir jājautā, kāpēc, ja šī problēma ir tik liela un briesmīga, kāpēc tad visu šo laiku tās neko neizdarīja, kamēr bija valdības sastāvā. Un vēl pēdējais komentārs maniem kolēģiem. Līdz pat nesenam laikam jums bija Tautas partijas premjerministrs, kas bija nopietnas spēlētājs koalīcijas valdībā. Uh, Kāpēc tad pēkšņi šī problēma e, ir kļuvusi tik nozīmīga, kad nomainījās valdība? Un es negribētu šo jautājumu skatīt politiski un gribētu aicināt, lai arī citi to tā nedara, jo tas nav produktīvi. Paldies! Nu, nobeigumā priekšsēdētāji saka, ka lielākais vairums Runātāja lūdza atstāt lūgumrakstu atvērtu. Mēs varbūt varam lūgt, mēs varbūt varam vienoties par eh, to, ka jālūdz Slovākijas iestādēm sagatavot informatīva vēstule un varbūt aicināt kolēģus ierasties un apmainīties viedokļiem ar mums par šo lietu kādā no mūsu nākošajām sanāksmēm. Manuprāt, argumentācija ir svarīga, nopietna, un es nedomāju, ka mēs varam vienkārši šo lūgumu rakstu slēgt, vienkārši to neapdomājot nekā dziļāk, neskatot nekā dziļāk. Vai komiteja var tam piekrist? Izskatās, ka jā. Liels paldies un paldies arī lūgumraksta autoriem par ierašanos šeit. Un tagad pārējiem pie pēdējā jautājuma darba kārtībā. Žanmarija Tagafoso lūgumraksts par liegumu lietas izskatīšanai tiesā Lielbritānijā.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 Priekšsēdētāja lūdzu visus ieņemt savas vietas, lai varam turpināt sanāksmi. Tagad Fasokungs. Ladies and gentlemen, honorable members of the European Parliament. Godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es gribētu pateikties Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejai par to, ka šis mans jaunais lūgumraksts ir iekļauts sanāksmes darba kārtībā. Šis lūgumraksts izriet jau no iepriekšējā lūgumraksta, kas bija pār uh, to, kā Britu varas iestādes uh, diskriminēja mani attiecībā uz um, Francijā iegūtu izglītību farmācijas nozarē un Eiropas parlamenta uzsāktās procedūras rezultātā vai Eiropas komisijas eh, procedūras rezultātā 2011. gada 3. novembrī apvienotās karalists parlaments beidzot pieņēma likumu, kurā Pēc eh, komisijas uzskatiem tika atrisināta šī neatbilstības starp apvienotās karalists likumdošanu un Eiropas Savienības uh, likumdošanu. Konkrēti eh, dibināšanas līguma 45. un 49. pantu un direktīvu 2005.436. Tomēr pirms šīm it kā laimīgajām beigām saistībā ar iepriekšējo lūgumu rakstu, kas tiks aplūkota arī manā grāmatā eh, lūgumu raksta eh, veiksmes stāsts Eiropas parlamentā Būtu jāatceras, ka e, šī apvienotās karalistas likumdošanas neatbilstība Eiropas Savienības likumdošanai e, noveda pie situācijas, ka es zaudēju divas iespējas atvērt savu aptieku ar, kopā ar biznesa partneriem, un es zaudēju savu darbu. Situācijā, kad man bija jāuztur sieva un 16 bērni. Uh, Šī situācija noveda pie tā, ka es iesniedzu prasību Londonas uh, uh, tiesā, uh, lai pieprasītu kompensāciju no apvienotās karalists vairs iestādēm. 2011. gada 21. novembrī Londonas augstākā tiesa rīkojoties kā pēdējās instances tiesa noraidīja manu prasību par uh, kompensācijas piedziņu un atteica uh, nosūtīt lietu mm, prejudik indikatīvā lēmuma saņemšanai no Eiropas kopienu tiesas. Un tas bija pārkāpums Eiropas Savienības funkcionēšanas līguma 67. panta 1. punkta izpratnē, kā arī tikta uh, liektas manas tiesības uz uh, oficiālo iestāžu lēmumu apstrīdēšanu. Vispirms komisija teica, ka tās paustā nostāja mans iepriekšējās eh, lūgumraksta kontekstā nekādā veidā neietekmē eh, vai nemainā eh, kopējo tiesisko arhitektūru un ka galu beigās Eiropas Savienības komisijas paustais viedoklis ir tikai viedoklis, kas nav saistošs Un visbeidzot, tikai Eiropas kopienu tiesa varētu sniegt leģitīmu un autoritatīvu risinājumu un pieņemt spriedumu, kas apstiprinātu to, ka apvienotās karalistes eh, valdības uh, pieņemtie lēmumi uh, neatbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Vajadzētu atcerēties, uh, ka 2009. gada 14. oktobrī Londonas augstā tiesa uh, rīkojoties kā pēdējās instants tiesa jau noraidīja līdzīgu manu prasību, ko es biju iesniedzis, un noraidīja arī manu lūgumu pārsūtīt šo prasību Eiropas, Savieni, Eiropas kopienu tiesai преюда uh, кате... prejudiciālā lēmums, nolēmuma saņemšanai. 2011. gada 14. janvārī Eiropas komisija, diemžēl, izmantoja savas eh, brīvās rīcības iespēju, lai noraidītu un slēgtu manu sūdzību, uh, eh, atsaudzietos uz to, ka šāda Eiropas, eh, ties, Eiropas tiesību norma pārkāpums varētu būt uh, iespējams, to varētu skatīt Eiropas kopienu tiesā tikai tad, ja uh, dalībvalsts eh, tiesa būtu klai pārkāpus piemērojamās tiesību normas. Protams, eh, šis pamats pēc eh, maniem uzskatiem ir apšaubāms un nepareizs, ņemot vērā patreizējo lūgumu rakstu, kurā iet runa par jautājumu pēc būtības. Tas ir par tiesībām uz pārsūdzību kas ir paredzēta Eiropas Savienības pamatiesību hartā. Citiem vārdiem sakot, kā komisija var pateikt, ka apvienotās karalistes um, tiesa nav klai pārkāpusi piemērojumās normas, tad, kad tā prasa uh, Tad, kad tai tika prasīts pārsūtīt eh, šo manu eh, sūdzību Eiropas kopientiesai, prejudiciālā lēmuma saņemšanai. Mums ir eh, pierādījumi tam, ka šī problēma atkārtojas regulāri. Tātad oficiālā komisijas nostāja tika pausta Barozo kunga sagatavotajā dokumentā 2007. gada 11. jūnijā. Un e, tur ir noteikts, ka jautājumu prejudiciālā lēmuma saņemšanai var nosūtīt Eiropas kopienu tiesai balstoties uz um, dibināšanas līguma 267. pāntu. Šodien ir jāatdzīst, eh, ka otrais variants, atsaucoties uz 258. Eh, dibināšanas līguma pāntu, nav iespējams. jo eh, apvienotā karalist neveiksmīgi ir mēģinājusi nosūtīt šo jautājumu prejudiciālā lēmuma saņemšanai no Eiropas kopienu tiesas. Līdz ar to uh, Eh, man eh, paliek eh, tikai viena iespēja, kas garantētu taisnīgu un saistošu spriedumu no Eiropas kopienu tiesas, lai es varētu rīkoties pret savas valsts iestādēm. Ja komisija nebūtu apliecinājusi Eiropas um, apvienotās karalists likumdošanas neatbilstība Eiropas Savienības uh, tiesību normām, es nekad nebūtu vērsies Londons augstākajā tiesā. Tas liek man domāt, ka Eiropas komisija vienkārši pažāloja apvienoto karalisti tādējādi būtiski pārkāpjot savu kompetenci šādu lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to vainu šajā gadījumā ir jāuzņems Eiropas komisijai, kurai ir pienākums rīkoties atbilstoši, nekavējoties un atbildīgi, lai ieviestu taisnīgumu, jo, ja šī lieta netiks nekavējoties nosūtīta uh, interpretācija Eiropas kopienu tiesai, tad uh, varēsim runāt uh, par to, ka Eiropas komisija ir ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras. Katrā ziņā šāda Eiropas komisijas rīcība skaidri norādītu uz tiesisko vakumu attiecībā uz pārsūdzēšanas un apelācijas iespējām Eiropas Savienības ierindas pilsoņiem. Kā jau Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteja uzsvēra 2012. gada 12. jūnijā komisijas, kā līgumu sargātājas loma neaprobežojas tikai ar to, ka tai ir jāraugas, kā dalībvalsts transponē likumdošanu, bet tas nozīmē arī raudzīties, lai normas tiktu pilnā mērā un korekti piemērotas, it īpaši attiecībā uz pilsoņu pamatiesību aizsardzību. Noslēgumā es vēlu, lai Eiropas Savienības dibinātāju tēvu viedais prāts vadītu komisiju un Eiropas Savienības parlamentu šī jautājumā, lai aizpildītu tiesisko vakumu kas nevar tikt uzskatīts par ilgtspējīgu risinājumu tiem pilsoņiem, kurus, kuru dzīvi tieši skar viņu dalību valstu likumdošanas neatbilstība Eiropas Savienības tiesību normām. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Tagad došu vārdu Karlos Zatrakungam. Paldies priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Komisija vēlas um, pagaidām konstatēt, ka runājot par juridisko efektīvo aizsardzību, šajā gadījumā dažas vairākas procedūras tikušas aktivizētas uh, savienības līmenī un nacionālā līmenī, lai pasargātu pilsoņu tiesības, uh, kuras nostiprinātas uh, um, savienības likumdošanā. Tik tiešām pēc 2009. gada uh, lūguma raksta tika uzsākta pārkāpuma procedūra, pirmā procedūra, un pēc šīs procedūras uh, Lielbritānijā anulēja 70. un 71. pantu attiecīgā likumā, kas neļāva uh, farmaceitiem no citām valstīm uh, strādāt Lielbritānijā. Uh, Pēc eh, šīs anulēšanas eh, problēma tika atrisināta un eh, komisijas kolēģija izlēma 2012. gada 27. februārī slēgt procedūru. Bet runājot par juridisko pusi, jāuzsver nacionālā līmenī Fosotaga kungs vēlas tagad saņemt kompensāciju. Viņš, vērsās, viņš vērsies uh, Lielbritānijas tiesā, kas ir pēdējās instances tiesa. Tātad viņam bija piekļuve, viņam bija piekļuve tiesnešiem, nacionāliem un Eiropas līmeņa tiesnešiem. Tiesneši izskata lietu pēc būtības. Cita lieta ir zināt, kāds spriedums tika pasludināts. Un, savukārt šodienas logumraksts eh, skāra 2267. panta neievērošanu līgumā. Šeit komisija kā likumsargātāja varētu uzsākt pārkāpumu procedūru Šī procedūra atšķiras no nacionālās procedūras, runājot gan par dalību, procesu dalībniekiem, gan par procedūras mērķi. Pirmajā gadījumā mēs runājam par Eiropas Savienības vispārējām interesēm. Nu, parasti runa ir par pārkāpumu procedūru starp Eiropas Savienību un dalību valsti. Un komisija tad, lai aizstāvētu vispārējais intereses, uh, var rīkoties saskaņā ar 258. līguma pantu. Un, nu, savukārt, uh, runājot par 267. līguma pantu, te ir cita procedūra. Uh, procedūra, kas balstās uz sadarbību starp jurisdikcijām, nacionālo un kopienu tiesas jurisdikciju. Un šis pants ne paredz um, automātisku lietas pārsūtīšanu no pēdējās instances tiesas uz um, kopienu tiesu. Šeit um, pēdējais instances tiesai ir attiecīgi manevrētspēja un iespēja izskatīt uh, lietu un pieprasīt vai nepieprasīt prejudiciālo nolēmumu no kopienu tiesas. Līdz ar to skaidrs, ka komisijas iejaukšanās šeit eh, nevienmēr ir vēlama, jo, jo tie, tiesas vāra ir neatkarīga un eh, mums nav tādas kompetences. Komisija. Ko var izdarīt komisija? Komisija kā likuma sargātāja var nodrošināt, ka procedūra ir korekta administratīvi un notiek saskaņā ar Savienības likumdošanu. Un tāpēc uh, vienīgais gadījumos, ja pēdējās instances tiesas sistemātiski nenosūta lietas kopienu tiesai un uh, apdraud kādus, kādus pilsoņus vai kādu pilsoņu intereses šādi darot, tikai tad komisija varētu iejaukties. Tātad vēlreiz tikai gadījumā, ja šī nenosūtīšana no pēdējās instances tiesas ir sistemātiska un pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Bet šajā gadījumā Nu, mums vēl jāpaskatās, vai šāda pārsūtīšana ir relevanta. Tas vēl jānosaka Nacionālajai tiesai. Nu, šķiet, ka šis gadījums pats par sevi ir izolēts. Šķiet, eh, ka tas kopumā neietekmē Lielbritānijas eh, nacionālās tiesvaras sadarbību ar kopienu tiesu un neietekmē negatīvi arī vispārēju Eiropas Savienības likumdošanu. Un tāpēc pirms iejaukties um, mm, Lielbritānijas tiesvarā mm, komisijai tad būtu vēl daudz jādomā un um, interesanti šeit būtu papētīt uh, cilvēktiesību neievērošanas aspektu, ja tāds pastāvētu. Šeit uh, attiecīgā likumdošana ir pietiekami skaidra. Un runa ir uh, par nacionālo likumdošanu, kas soda par cilvēktiesību neievērošanu. Runa ir par pārkāpumiem, kas ir ļoti konkrēti definēti, ļoti precīzi aprakstīts nodarītais kaitējums, Un uh, es jums uh, solu, ka komisija ļoti uzmanīgi novēros turpmāko attīstību. Runa šeit drīzāk nav par Eiropas Savienības likumdošanas neievērošanu, bet uh, komisija skatīsies, vai likumdošana tiek pamērota ko korekti un vai Nacionālā tiesa visu dara pareizi. Paldies, vai kāds vēlas piedalīties diskusijā no deputātiem? Jāra kungs, lūdzu. Jā, nu, no, uh... Paldies. Nē, esmu jurists, bet man ir divi jautājumi. Vai komisija varētu pateikt, kādu informāciju tad jūs vēlaties, lai jūs varētu rīkoties? Un nākamais jautājums. Zinām, ka lietas uh, notiek lēnē, īpaši tiesās un um, strādā pamatīgi, bet tas prasa laiku. Un, nu, šo lietu var vienkārši atlikt. Uh, tik ilgi, kā praktiski pieteikumu iesniedzējiem tiek kaitēts šādi. Un man interesē, vai jūs varat iedomāties kādu laika plānu, kā tas varat norisināties turpmāk. Priekšsēdētājs Kolundze. Man šķiet, ka šī ir jau trešā reize, kad runājam par vienu un to pašu tēmu. Priekšsētāji atbild, šis ir otrais solis vai otrā fāze. Jā, bet problēma nav atrisināta. Un es gribu vaicāt Eiropas komisijai, vai lūgumraksta autors ir Eiropas Savienības pilsonis? Otrs jautājums. Vai Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības izmantot savas leģitīmās tiesības, atvērt aptieku Eiropas Savienības dalību valstī, jo ja atbilde abos gadījumos ir jā, tad automātiski visi pārējie aspekti ir jāatrisina atbilstoši tam. Bet, ja mēs runājam tikai par teorētiskiem aspektiem un pilsonis nespēja realizēt savas tiesības, tad jautājums uzskat, jāuzskata par neatrisinātu. Mēs esam šeit ļoti izcilu teorētiķu grupa, kuri nespēja atrisināt praktisku problēmu ar Eiropas pilsoņu leģitīmo tiesību realizāciju. Un Ja e, apvienotā karaliste ir Eiropas Savienības dalība valsts, vai tā ir Eiropas Savienības dalība valsts? Nē, tas nav smieklīgi, tīri no juridiskā viedokļa man ir jāzina. Ja apvienotā karaliste ir Eiropas saimnības dalībvalsts, tad jautājums, vai tā ir tiesiskas saistības, kas izriet no Eiropas kopienu dibināšanas līguma un Eiropas saimnības funkcionēšanas līguma, jo, ja, piemēram, mēs sakam, ka mēs esam dalībvalsts, te ir līgums, tas netiek ievērots, es domāju, ka tas nekad netiktu apšaubīts, ka tas ir pienākums. Ko Eiropas komisija var darīt? ko Eiropas Savienības pilsonis var darīt, lai gūtu iespēju izmantot savas leģitīmās tiesības. Pretējā gadījumā mēs runājam tikai un vienīgi par teorētiskiem aspektiem, kas ir maznozīmīgi, ja net, lai neteiktu, ka vispār nav nozīmīgi reālajiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo šodien šeit Eiropas Savienības telpā. Vai vēl kāds grib izteikties? L vārds lūgumrakst ātārām vienai minūtei, lai atbildētu. Paldies! Ņemot vērā to, ko dzirdēju no komisijas pārstāvja, jāsaka, ka man metas nelabi. Man tiešām metas nelabi, jo viņi saka, ka viņi nevar izdarīt neko, jo ir Eiropas kopienu tiesas judikatūra, bet Situācija šodien ir tāda, ka mums ir pierādījumi regulārai problēmai, kas izriet no apzinātas apvienotās karalistes tiesas attieksmes. Pirmoreiz 2009. gadā es iesniedzu prasību, otrais 2011. gadā. Pirmajā reizē komisija teica, kāda ir iespēja, bet es zaudēju iespēju atvērt aptieku, es zaudēju savu, jā, man ir 16 bērni, man ir jāuztur liela, liela ģimene. Patiesībā es biju, es paliku bez pajumtes, es zaudēju savu darbu. Un jūs komisija apliecinājāt, ka bija apvienotās karalists likumdošanas neatbilstība Eiropas Savienības tiesību normām. Ja jūs nebūtu tā teikuši, tad es nebūtu vērsies tiesā, lai pieprasītu kompensāciju, jo es vērsīšos Eiropas kopienu tiesā pret komisiju atbilstoši uh, dibināšanas līguma 203. pāntam un pieprasīšu kompensāciju. jo ja nebūtu bijis šāds komisijas lēmums par to, ka reāli ir neatbilstība, es nebūtu vērsies Londonas augstākajā tiesā. Ja komisija neko nevar darīt, tad es vērsīšos pret komisiju Eiropas kopienu tiesā. Paldies! in the first uh, during the first step uh, with. Priekšsēdētāji. Pirmā, pirmajā šī procesa posmā mēs komisijai pieprasījām pārskatīt savu pozīciju. Man šķiet, ka mums ir jāvaicā komisijai, lai tā atkārtoti izskata šo jautājumu. Un varbūt kā var konstatēt citus līdzīgus gadījumus apvienotajā karalistē, kur būtība, problēmas būtība ir tāda pata. Man šķiet, ka mēs varētu arī vērsties nepastarpināti pie atbildīgā komisāra, un pēc komisijas atbildes mēs varam vērsties pie uh, apvienotās karalistas tiesas, jo es nepiekrītu, un man šķiet arī kolēģi nepiekrīt, domāju, ka mums nav kompetences, lai pieprasītu, respektēt cilvēku Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesības. Šajā gadījumā mēs runājam par pamatiesību respektēšanu. Tātad, ja jūs piekrītat, Jārkungs, vārds jums. Kein Mikro. Was, was mich ärgert? Kas mani šeit kaitina? Kas tad ir šeit uh, fons? Lielbritānija gribēja iet savu ceļu. Komisija noteica, ka tas uh, neatbilst likumdošanai. Lielbritānijai savi likumi bija jāanulē. Un es nevaru noticēt tam, ka tomēr logumraksta autors eh, nav saņēmis kompensāciju. Un nevaru saprast, kā Lielbritānija joprojām nav apmierināta ar to, ka tiek it kā iejaukts eh, viņu likumdošanā. Mm, ja šīs problēmas pastāv, tad tas tiešām jāatrisina iestāžu līmenī, un uh, logumraksta autoram no tā nav jācieš. Tā ļoti nejuridiski izteicos. Uh, bet es to tā izjūtu. Lūgumraksta autors ir pelnījis kompensāciju. Nedrīkstam gaidīt, kamēr mums būs šādu līdzīgu gadījumu kritiskā masa sakrājusies. Mums e, kaut kas jādara jau tagad, jo jūs jau redzat, kas notiek. Šis tiesas process e, ilgst mūžīgi. E, lūgumraksta autoram tas nepalīdz. Nu, līdz ar to Mums tiešām jānoskaidro situācija ar Lielbritāniju. Lūgumraksta autors jau vēlas tikai to, lai cita instance izskatītu viņa lietu, jo Lielbritānijā viņš nevar uh, kompensācijas iegūt. Komisijai vienu minūtu atbildēja. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī deputātiem par um, komentāriem. Komisija saprot prasītāja situāciju un izskatīs uh, arī attiecīgo likumdošanu. Varbūt ļoti ātri uzsvēršu vienu lietu. Precizēšu, ka runa nav par lietu pēc būtības. Tad mēs nerunājam par to, vai prasētājiem ir tiesības atvērt aptieku šeit. Komisija ir iejaukusies, un jūs zināt, pārkāpuma procedūras ietvaros komisijai nav jāizvēlas obligāti juridisks ceļš, ja var vienoties citādi, un Lielbritānija anulēja noteikumus, kas bija šķērslis aptiekas atvēršanai Lielbritānijas teritorijā. Tā kā prasētājiem šobrīd ir šīs tiesības atvērt um, aptieku. Tātad komisija ir uh, savu darāmo izdarījusi. Un objektīvi skatoties, uh, mums nav iemesla rīkoties jo, tagad, jo situācija ir kļuvusi mm, labāka šai ziņā. Par ko mēs runājam tagad? Mēs uh, runājam par atbildību, kur ir valstī par uh, Eiropas Savienības likumdošanas neievērošanu, un otra lieta ir lietas pārsūtīšanu kopienu tiesai. Uh, šī otrā lieta ir pakļauta 267. panta noteikumiem līgumā. Un kā teikts, uh, mēs varam kaut ko izdarīt tikai tad, ja šis pants netiek ievērots sistemātiski, ar zināmām sekām. Tā tad. Uh, Komisijai ir jāizskata lieta šajā gaismā. Tikai to es gribēju precizēt. Bet noteikti mēs neatkāpsimies, mēs turpināsim sekot līdzi lietas attīstībai. Un uh, skatīsimies, vai nenotiek uh, cilvēktiesību neievērošana. Tad lēmums ir aicināt komisiju tāpat turpināt? Atvainojos, saka priekšsēdētāji, nedaudz jāapspriežas. Sorry. Atvainojos, saka priekšsēdētāji. Nu, no sākuma pēdējo informāciju jums izziņošu, un tad Vartmanas kundzei došu vārdu. Es esmu saņēmusi vairākus lūgumus pārcelt lūgumrakstus no sadaļas B uz sadaļu A. Piemēram, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 39 un 26. Tātad šie ir numuri mūsu darba kārtībā. Tas ir tas, ko mūsu kolēģi ir lūguši. Kas attiecās uz Vartmanas kundzi, es saprotu, ka jūs jau vakar par to runājāt, lai izklāstītu savus jaunos apsvērumus kā jūs man e-pastā norādījāt, ja jūs tagad gribat kaut ko teikt. Jā, tā tas ir, vakar par to runājām, bet kolēģis Jārs eh, vakar teica, ka mums varbūt eh, vēl, man varbūt vēlreiz būtu jāpastāsta komisijai, kāda ir tā problēmas būtība un jālūdz komisijai sniegt rakstisku atbildi. Bet, manuprāt, mums nav laika, saka priekšsēdētāja. Varbūt, ka jūs koordinātoru sanāksmē to varat izdarīt un komiteja tad kaut ko var izlemt. Un tad skatīties, ko dalī, darīt tālāk. Varbūt, ka mēs arī varam kopā par to runāt. Runāt par jūsu jaunajiem pierādījumiem, par darba grupas rezultātiem, un, un tad varētu padomāt par laiku varbūt vai kaut kā savādāk, kad varētu šīs eh, lietas atrunāt. Jā. Äh, Priekšsādātājs kundze, Vertmanas kundze ir jāprecizē viena lieta. No logumraksta autora saņemts eh, paziņojums, eh, runa ir par Spānijas piekrastes līnijas aizsardzību. Tomēr šai piekrastes līnijā not notiek, notiks uh, būvpasaukumi, un um, es vēlētos, uh, lai jūs uh, Vertmans kundze ļautu uh, sastādīt vēstuli, un es vēlētos, lai jūs šo vēstuli parakstītu, un tad mēs to nosūtītu attiecīgām iestādēm. Nu, mēs nevēlamies te nevienam traucēt, mm, bet vēlamies uh, precizēt. Uh, vai logumraksta autoram šeit ir taisnība, un eh, ja ir taisnība, tad vēlamies pieprasīt eh, skaidrojumu no komisijas. Tas nav sarežģīti, ja mēs tā varam izdarīt, tad eh, šādu vēstuli komisija taču var nosūtīt. Yeah, sorry, but, uh, uh Atvainojos, saka priekšsēdētāja, bet Es nevaru tā uzreiz atļaut kaut ko rakstīt komisijas, komitejas atvainojas vārdā pirms saskaņošanas ar koordinatoriem. Jā, viņa var rakstīt mums visiem koordinatoriem, un tad mēs varam vienoties, kas tad vēstulē būs iekļauts. Jo pašlaik mēs par to vēl neesam informēti, un tāpēc nebūtu korekti man atļaut kaut ko rakstīt mūsu vārdā, ja mēs nezinām, kas tur būs iekšā tajā vēstulē. Ortmans kundze. Priekšsēdētājs kundze saprot jūsu bāžas un jūsu uh, iebildi, bet um, kom, informāciju saņēmām vakar. Gan es, gan Jārkungs uh, personiskās sarunas ietvaros un tieši pēc koordinātoru sanāksmes. Mums ir fotogrāfijas. Vienīgais, kas mums ir tagad uh, jautājums, vai Tas tiešām ir tur, kur eh, informatori mums saka. Šodien saņēmu fotografiju. Tad tiešām tiek būvētas, eh, būvēti mājokļi praktiski pie jūras. Un, um, un es vēlos uh, nodarboties tālāk ar šo lietu. Un tad es ceru, ka komisija pēc iespējas ātrāk varētu kompetenti atbildēt uz jautājumu par šo pārkāpumu. Mums tas vēl ir jāpārbauda, vai tas ir pārkāpums, protams, bet mēs jau tur neesam uz vietas, līdz ar to uh, mani tas ļoti interesē, un atbilde noteikti ietekmēs mūsu darba veidu šeit komitejā. Es nevaru vienkārši ignorēt šo informāciju. Uh, can... Bet, manuprāt, jūs arī saprotat mani. Uh, man ir jāsaņem informācija, un man arī ir citi jāinformē, un tad mēs varam rakstīt komisijai kaut kādus lūgumus. Nu, tas, tas ir tā jūsu informācijai. Paldies!